Good afternoon, everybody. Labdien visiem! Mēs esam nedaudz iekavējuši jau tagad, kaut arī deputāti vēl tikai tuvojušai taupai, arī politikas departamenta pārstāvis tuvojas savam sēdeklim. Ir īstais brīdis sākt. Pastāstīšu par koordinātoru sanāksmes lēmumu. Sanāksme notika no rīta. 3. decembra darba kārtības projekts tika pieņemts ar dažām izmaiņām Vai man jānosauc lūgumraksti 21, 14, 22, 49, 2014. gadā, ko pieprasīja Eiropas Tautas partija, būs iekļauti janvāra sanāks vai vēlāk darba kārtī. 10, 62 lūgumraksti un vēl citi lūgumraksti par solāro enerģiju, ko pieprasīja Goja, e, tiks iekļauti darba kārtībā februāra sanāksmē 2016. gadā un tas atbilst arī uh, saskaņots ar pētījumu no politikas uh, departamenta 1966 2012. gada lūguma raksts un arī cits lūguma raksts par šo tēmatu, ko pieprasīja goja, tiks iekļaut decembra sanāksmē. Koordinātori pieņem lēmumu par uh, mutiski atbildamo jautājumu procedūru par bērnu tiesībām, un šis jautājums tiks iekļauts decembra darba kārtībā. Otrakārt, atzinās par jūras ziņojumu, kas uzrauga Eiropas mērķtiesību aktu īstenošanas ievērošanu, novērošanu, goe rīkosies atbilstoši dehonta sistēmai un vēlāk viņi nāks klajā šodien, vai viņi uzņems šo lietu vai nē. Ja nē, tad es kā priekšstādātāji uzņemos to darīt. Alde grupas, pēc Alde grupas pieprasīja no 0,50 astoņi šo lūgumu rakstu mm, tika eh, pieņemts lēmums iekļaut, tas ir par hepatīte eh, no eh, profilaksi, un komisija sniegs savu atbildi februārī martā, un tad mēs varēsim to iekļaut. Runājot par astoņiem ieteikumiem, kompromisus, kurus es piedāvāju, tik pieņēma kolēģi, tie bija par vairākiem lūgumrakstiem, mans kompromiss, ko piedāvā tik pieņemts modificētā veidā 2014. gada 2635 um, lūgumrakstam un, un, un 89 2015. gadā. Un koordinātori vienojās, ka pētījums, kas tika īstenots 2012. gadā, tiks nosūtīts lūgumrakstu iesniedzējiem, un lūgumraksts iesniedzējs arī saņems ierosinājumu savu lietu vērst uh, uz uh, cilvēku tiesību tiesu. Un tad arī pieprasīsim uh, tālāk, lai Rumānijas pastāvīgā pārstāvniecība atbildi. Un tad rīkosimies saskaņā ar to, kad būsim saņēmuši Rumānijas pastāvīgās pārstāvniecības atbildi. Koordinātori pieņem lēmumu nu, no 74. lūgumu rakstu, kas izstrādā šajā gadā, pavārtu saskaņā ar UNCRPD secinājumu un arī tika pieņems koje pieprasījums uh, lūguma rakstam 2166, 2014. Nu tādi tad arī bija šie apspriesti ieteikumiem, šā mēs ar viņiem rīkojamies ļoti efektīvi un profesionālā veidā, jāsaka. Pētī portāls koordinātori ņem vērā dokumentu, kas par notikuma eh, nu, attīstību gaidu, kas pie šī portāla strādājot. Tālāk faktu izmeklēšanas vai vākšanas vizītes Spānijā, kas notiks no 8. līdz 10. februāra nākošu gadu zaļās nedēļas laikā. Decembrī koordinātors sanāksmē tiks sagatavot šī apmeklējuma vizīte, un tad koordinātori paziņos ieinteresēto deputātu vārdus sekretariātam līdz 26. novembrim, pirms šī datuma. Tad būs arī publiska uzklausīšana, ņem, uh, uztverot nopietni pilsoņu bāžas, paplašinot Eiropas Savienības pamatiesību hartas uh, aptvērumu 51. pāns. Iespējamie runātāji var rakstīt eh, sekretariātam pirms 20. novembra, tātad jūs visi vēl dažas dienas, lai to pārdomāt. Tad arī eh, jautājums, kas jāatbild mutiski par īso rezolūciju par Marakešas līgumu. Jūri ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā, un mēs pieņemam tāpēc lēmumu vienoties ar šo komiteju par to, kā rīkoties tālāk. Cik esam sapratuši no koordinātoru galvas mājieniem šādi sniedzot savu atbalstu. Mēs vēlamies panākt maksimālu redzamību. Tas nozīmē, mums, ja vien iespējams, ir jāsagatavo mutiski atbildās jautājums, eh, visaptvaroša rezolūcija, plenāra sēdē debates un balsošana, lai izdarītu spiediens dalībvalstīm, lai tās ratificētu šo konvenciju. Protams, to mēs piedāvāsim priekšstādātāju konferencē. Ja tajā šis piedāvājums netiks atbalstīts, tad mums ir rezerves pozīcija aprobežoties ar īsu rezolūciju, kas nevienmēr iekļauj debates plenārsēdē, taču balsēm gan. Tad tāda vienošanās panākt runājot par peti pētījumu programmu koordinatoru ņēma vērā priekšlikumu par to 19. novembris ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Mēs pieņemsim visaturošu programmu nākošajā sanāksmē decembrī. Un mēs arī vienojamies pasūtīt divus pētījumus no politikas departamenta, jeb nodaļas, lai atbalstītu uzklausīšanu par pamatiesībām, kas paredzēts februārī, un tad otrs pētījums par Marakešu līgumu, lai vēlreiz uzsvērtu, cik uh, Šī rezolūcija ir svarīga. Runājot par pētīvāt līnijām, es mudināju koordinātors ņemt vērā saistības, pabeigt dokumentu līdz šī gada beigām. Proti, darbs turpinās jau vairāk par pusgadu, un tas ir ilgstošs laiks, jā, ņemam vērā, ka te ir runa par reglamentu, nevis par lūgumu rakstiem, ko iesnieguši pilsoņi. Tā tad tas ir mūsu iekšējais darbs, un arī tas ir jāveic efektīvi, profesionāli, pēc iespējas rezultatīvāk. Informatīvs darbs jautājums. Tiks sagatavots vesels saraksts šādiem jautājumiem rakstveidā. Nākošais, trešais saraksts tiks sniegs koordinātoru uzmanībai decembrī. Nu, tas arī tad viss, kas man ziņās par koordinātoru sanāksmi. Tagad, es domāju, ir pienācis laiks ķerties klāt lūgumu rakstiem un esmu priecīgi, ka šodien var šeit sveikt Suzanu Hēgeru, Manfrēdu Pranti. Te ir runa par lūgumu rakstu 24, 82, 2014. gadā runājot par uh, aviācijas savaldīšanu, runa par uh, eh, civilu uh, eh, lidmašīnu emitēto troksni un aizliegumu veikt uh, lidojums naktī un uh, nodokļu uh, privilēģiem aviācijas industrijā. Un tad Manfrede Pranta, lūgumraksts numur 2674 2016. gadā, uh, par atbalstu aviācijas savaldīšanai saistībā ar troksni, ko izraisa nakts lidojumi Ķelnisbonas lidosta. Un arī Pe Petras Hemtenmaheres, nu, lūgumraks 2671 arī kopš 2014. gadā par lidmašīnu emitēto troksni Ķelnisbonas lidostā. Tātad Suzannai Hegerei un Manfredam Prantam ir vārds uz piecām minūtēm, lūdzu. Thank you for being allowed. Liels. My name is... Paldies, ka es varu izteikties. Esmu Suzana Hegera viena no diviem um, iniciatoriem Timing Aviation uh, priekšlikumam. Pavisam desmit valstu pārstāvi ir parakstījuši lūgumrakstu Eiropas parlamentam, pieprasot, lai uh, aviācijas industrijai tiktu atņemtas privilēģijas nodokļu jomā, tiktu aizliegti uh, nakts pārlidojumi un pārtraukts valsts atbalsts un mēs esam par godīgu eh, nodokļu politiku, piesārņotājs maksā eh, principu un par to, ka industrija maksā eh, par to, ko tā nodara. Un galvenais ir cilvēku labklājība gan šajā paudzē, gan nākamajās. Aviācijas industrija ir it kā iekļuvusi imūna, imunitāte no šiem visiem principiem un var tos neievērot. Uh, lidmašīnas biļetēm nav, par lidmašīnas biļetēm nav jāmaksā PVN, par degvielu nav jāmaksā nodokļi, aviācija neietilps, neietilps emisiju tirdzniecības sistēmā. Un dažās valstīs lidmašīnas biļetēm piemēro nelielus PVN veidīgus nodokļus, bet tie ļoti zēmi. Un tad iznāk, ka uh, par maizi un pienu ir jāmaksā lielāka nodokļa nekā par uh, lidmašīnas biļetēm. Uh, gaisa pārvadājumu uh, cenas ir uh, smieklīgi zemas. Aviācija var pateikties saviem lobbyiem arī uh, Uh, IKO organizācijai un EATai. Uh, protams, mēs saprotam, ka ir starptautiska konkurence, un ja mēs piespiedīsim strādāt Eiropas aviolīnijas uz tādiem pašiem noteikumiem kā citas uh, aviolīnijas, tās nespējas uh, konkurēt, piemēram, ar arābu aviolīnijām, kur darbiniekiem vispār nav nekādu tiesību un naftas uh, varoni maksā uh, visus izdevumus, bet vai jūs vēlaties, lai aviācija patiešām uh, izbeigtos Eiropā? Kas ar darba vietām? Nu, protams, ka jebkurā nozarē varētu radīt vairāk darba vietu, ja nevajadzētu maksāt nodokļus, bet eh, nodokļu piemērošanas principi ir ļoti apšaubāmi un arī aprēķini par darba vietām un to nodrošināšanu nav caurspīdīgi. Piemēram, Ir e, dažādi veidi, kā ir iespējams lidostā iztērēt naudu, kas ir nopelnīta aviācijas industrijā, e, piemēram, iegādājoties mēbeles vai kaut ko tam līdzīgu. Ko aviācija reāli dara? Tā, protams, e, rāda vērtīgu aktivitāti un darbību tā izmanto resursus, par kuriem tā nemaksā. Tas nozīmē, ka tā nemaksā nodokļus e, valstī, nedod ieguldījumu izglītībā vai ienākumu nodokļa palielināšanā. Un faktiski bagātos tas padara bagātākus, nabagos nabagākus. Bet komisija cenšas izvairīties no šīs problēmas Dažādi, eh, dažādās Eiropas direktīvas, kas nosaka nodokļu izņēmumus aviācijai, rāda, ka komisija nemaz nevēlas pieskarties šim jautājumam. Tā atstāja eh, jautājumu dalībvalstu rokās, bet neviena dalībvalsts negrib būt pirmā, eh, kas aizliegtu vai pārtrauktu privileģēto aviācijas kompāniju stāvokli vai ieviestu, piemēram, aizliegums nakts lidojumiem. Un līdz ar to ir šī te pieeja, kur eh, katra lidosta un katra valsts pieņem lēmumus atsevišķi. Eiropas Savienība regulēja nozares, piemēram, gastronomiju, eh, līdz tādam līmenim, ka eh, Eiropa lemj vai smēķēt vai nesmēķēt restorānos un tam līdzīgi, bet kāpēc Tāpat netiek uh, regulēta aviācija, lai aizstāvētu cilvēku veselību, to cilvēku veselību, kas dzīvo ap lidostām. Ir jāsavalda aviācijas nozare. Thank you very much for your contribution. Paldies par jūsu komentāru. Un tagad došu vārdu Manfredam Prantem, tā ir ot, tas ir otrs lūguma raksts, eh, kuru mēs izcīsim šodien. Would you turn on your microphone, please? Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Oh, yes. Sorry. Ak, jā, piedodiet. Mani sauc Mansrēts Prāntes, dzīvoju Ķelnē, esmu precējies pensionārs, 77 gadus vecs, un man ir divi pieauguši bērni. Uh, Profesionāli es biju lidaparātu izstrādes inženieris. 1969. gadā es ar savu ģimeni pārcēlos uz uh, vienas ģimenes māju ķelnē Nebrikā, aptuveni 7300 metru gaisa līnijā no ķelnes uh, Bonnas lidostas pacelšanās un nolaišanās jostas. Nebruka ir ielidošanas glisodes zonā ķelnes Bonnas lidostā un atkarībā no vēja virziena arī uh, pat izējošo reisu jomā. Ielidojošām lidmašīnām lidojuma augstums ir 480-490 metri, izlidojošo lidaparātu augstums eh, man nav zināms, tomēr uh, ļoti bieži norādītā, norādītie glistās koridori netiek ievēroti un tādējādi paplašina trokšņu zonu. Savulaik mūs šis troksnis īpaši netraucēja, drīzāk traucēja automaģistrāls radītās satiksmes troksnis, bet šis troksnis vēlāk tika ierobežots ar efektīvām skaņas aizsardzības sienām. Un tomēr lidostas troksnis ir ievērojami pieaudzis. Tas īpaši attiecās uz lielām kravas un pasažieru lidmašīnām, kurām ir ārkārtīgi liels rokšņu līmenis um, no 74 līdz 81 decibēlam, kas traucē naktī no 23 um, līdz 4.30 uh, izgulēties. Un šeit uh, tiešām iet runa par reālo trokšņu līmeni, nevis, uz, nevis par aprēķinātajām vidējām vērtībām. Mana veselība, mans sievas veselība šī trokšņa dēļ ir cietusi, mēs ciešam no sirdsdarbības traucējumiem, augsta asinsspiediena, tranzitoriski izsehēmiskām lēkmēm, kaut arī šādas uh, slimības mūsu vecākiem netika novērots. Mēs šobrīd mēģinam mūsu slimības, izmantojot kūrortus ārpus ķelnes, uh, mīkstināt vai mazināt tomēr. Uh, Mm, ir nepieciešams lietot arī medikamentus. Ķelnis bonas lidosta paplašinās, palielināsies arī ielidojošo izlidojošo reisu skaits un no trokšņa izrietošās, izrietošie veselības traucējumi droši vien arī pieaugs. Mūsu rakstiskās un mutiskās sūdzības par uh, naktī novērojamo troksni, kas padara slimu, pašlaik nav gūšas atsaucību, jo iestādes, uh, lidostas operatori un politiķi vienmēr atsaucas uz uh, no realitātes tālu stāvošiem noteikumiem un ekonomiskajām interesēm, kuras esot prioritāras. Uh, lidostā dzīvojošo iedzīvotāju, lidostas umā dzīvojošo iedzīvotāju aizsardzība šķiet vairs nespēlē nekādu lomu jo lidost rāda darba vietas un um, lielu gada apgrozījumu. Fakts ir tāds, ka acīm uh, redzot, uh, mums nav iespējas uh, īstenot uh, savu interešu godīgu un efektīvu aizsardzību. Ķelnis Bonas uh, lidostas ieviesties, ieviestās soda naudas nav mazinājušas naktī uh, lidaprāta radīto troksni. Avio kompānijas var iekļaut cenā šos nelielos sodas un tāpēc uh, neveic ieguldījumus mazāk trokšņainu un tehniski modernāku lidaparātu iegādē. Es uzskatu, ka lidojuma aizliegums ļoti trokšņainiem lidaparātiem atsevišķos dienas laikos cēlonis bonus lidotāji ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu no nu, trokšņa cietušo cilvēku interešu aizsardzību. Paldies! Liels paldies! Liels paldies par jūsu uzrunu. Tagad es gribētu dot vārdu komisijai. Šeit man priekšā ir trīs vārdi. Kubicas eh, kungs, eh, Pirē kundze un, un Žifkova kungs. Izvēlieties uh, savstarpēji, kurš tad nu, no jums uzstāsies. Mr. Kubica, I will start with taxation. Esmu Kubits kungs, sākšu ar nodokļu aspektu, tad nodošu vārdu savam kolēģim, kurš runās par PVN un akcīzi un pēc tam kolēģi, kas savukārt runās par trokšņa aspektu. Par PVN mēs nesen publicējam pētījumu, tas bija šī gada janvārī, un tur tieši tika pētīts PVN pasažieru transportā. Un Jā, jūs sacījāt, ka startautiskie lidojumi netiek aplikti ar PVN, eh, bet eh, iekšzemes lidojumi tiek aplikti ar PVN. Un tam ir sakars ar vairākām lietām, ar atkāpēm, kurš, kuras pastāv no 77. gada, tām vajadzēja būt pagaidu, taču dalību valstīm ļāva turpināt noteikt šos izņēmumus. Un šobrīd mēs 2016. Eh, gadā esam paziņojuši pastāvīgu PVN režīmu uh, un esam noteikuši virkni jomu, kuras vairs, ne, nu, kuras vairs nebūs ārpus PVN režīmu. Un es vēlētos teikt, ka mēs arī pētam situāciju pasažieru transporta sektorā. Mums bija fiskālis seminārs kurā piedalījās iesaistītās puses, eh, tika minēti lūk tieši šie te um, argumenti, un bija runa arī par biļešu cenām aviācijas sektorā. Un tas ir tiešām ļoti svarīgs jautājums, uh, starp citu attiecībā uz kruīz kuģiem arī dzen, jo tirgus mainās. Uh, ja mums bū, tiks piemērota PVN standarta likme, tad mūsu gaisa pārvadojums samazināsies par 7,5% un a, miljoniem pasažieru kilometru. Absolūtos ciparos tas nav liels skaitlis. 2010. gadā mums bija 2000. Passenger kilometers, and we will go 270 triljoni, un tad mēs tos palielināsim līdz 75 triljoniem, bet uh, CO2 uh, samazinājums arī ir iespējams. Mēs esam pētījuši pamatscenāriju, kas notiek, ja mēs nedarīsim neko. Uh, protams, ka nodokļu piemērošana varētu nedaudz palīdzēt, bet tas nav risinājums. Nodokļu piemērošana avio biļetēm. Dažādos eh, maksājums no nodokļiem ir um, grūti salīdzināt eh, vai nošķirt, bet ir valstis, kurās eh, tiek piemērots tiešais nodoklis, um, kas tiek piemērots tieši avio biļetei. Un uh, dažviet šis nodoklis ir pat lielāks, kā uh, būtu PVN. Piemēram, ja jums ir lidojums no Francijas uz Vāciju eh, un nodoklis tiks piemērots, rodas problēma, jo, piemēram, ja viena valsts piemēro nodokli, tā to piemēros tikai līdz savas valsts robežai. Un e, šis ir tieši tas jautājums, par ko mēs spriedīsim e, nākamajā sanāksmē, kas spriedīs par PVN nākotni. Tas ir jautājums, e, par ko ir jāvienojas dalību valstīm, lai paredzētu, kā tālāk attīstī, attīstīsies šī joma. Nu, vēlāk runāsim arī par akcijas nodokli, kas tiek piemērots degvielai. Esmu Vladimirs Sika un turpināšu par nodokļiem. gada degvielas direktīvā ir paredzēts, kā jāmaksā nodokļi par degvielas, eh, degvielu aviācijā, eh, un komisija nolēma, ka aviācijas degviela tiks aplikta ar nodokli. Divas valsts piemēro eh, vispārējo izņēmumu un šīs balsis bija jāņem vērā, un pašlaik eh, spēkā esošā direktīva paredz obligāto izņēmumu, kas ir noteikts aviācijas degvielai, bet ir daži pozitīvi punkti, kas pastāv esošajā eh, tiesiskajā satvarā. Katra dalībvalsts var vienpusēji piemērot eh, aviācijas degvielai nodokli nacionāliem lidojumiem un pagaidām to dara tikai Nīderlande. Globāli Japānu un ASV. Nezinu nevienu citu valsti, kas to darītu. Es šeit runāju tikai par Eiropas Savienību. If, uh, uh point of the existing legal framework is Un esošajā uh, likumdošanas satverā to var darīt ne tikai vienpusēji, bet arī uh, eh, divpusēji. Tātad divas uh, vai vairāk valstis var nolemt uh, aplikt ar nodokli iekšējos lidojumus Eiropas Savienībā, bet līdz šim šāda divpusēja līguma nav ieraudzījuši dienas gaismu. Ir arī trešā lidojuma grupu, uh, starptautiskie lidojumi. Šeit situācija ir problemātiska, jo ES e un uh, dalībvalstis ir saist, saista dažādi starptautiski nolīgumi, piemēram, Čikāgas uh, līgums, kur ir noteikts izņēmums aviācijas degvielai. Un ja es rīkosies vienpusēji vai dalībvalsts to darīs, nu, tas var novest pie uh, šķīrēties starptautiskā līmenī un uh, to nebūs uh, viegli pamatot. Uh, Eiropas Savienība gan ir sākusi virzīties uz uh, sistēmu, kas, kuru būs paredzēta nodokļi, bet tas ir garš process un kaut kad tuvākajā nākotnē nekāds pārmaiņas nav gaidāms. Ir arī viens pozitīvs aspekts, kas nav tieši saistīts ar likumdošanu, bet ar Eiropas Savienības tiesas nolēmiem, kas divos lēmumos ir noteicis ierobežojumu obligātajam izņēmumam aviācijas degvielai, ierobežojot to e, tikai ar īpašu pakalpojumu apkalpošanu. Tātad visas komerc e, līdmašīnas, uz tām e, šis obligātais izņēmums vairs neattiecas. Ņemot vērā to, ka dalība valstis ir ļoti maz ieinteresētas aviācijas degvielas aplikšanā ar nodokli, vienīgā dalība valsts, eh, kas to dara, ir Nīderlanda. Eh, enerģijas nodo, eh, nodokļu direktīvas grozīšana mm, netiek paredzēta tas būtu, eh, resur, tā būtu resursu šķērdēšana šādā te eh, vidē, šādā atmosfērā, eh, kur mums ir nepieciešams vienbalsīgs lēmums no visām dalībvalstīm mēģināt sākt strādāt pie gro, grozīt priekšlikumu. Nu, tik tālu par aviācijas degvielu. Un tagad došu vārdu Šustīn Pirē. Liels paldies! Es pārstāvu DG Move un uh, izteikšos uh, par tiem punktiem, kas attiec uz troksni. Pirmkārt, uh, troksnis lidosta tūmā ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Diemžēl noteikumi prās, nosaka vispārējais atvaru un mums neļauj noteikt izņēmums atsevišķos gadījumos. Pasākumi, kas tiek veikti nacionālajā līmenī ir nacionālo iestāžu kompetencē, nevis Eiropas komisijas kompetencē. Mēs regulējam tikai procedūras, bet tagad tā, pievērsīsimies uh, emisijām, ko rada aviācija. Emisijas, ko rada aviācija, ir um, skatītas uh, ES uh, emisiju tirzniecības schēmā un starptautiskajā līmenī. Eiropa Eiropas Savienība vienmēr ir uh, aizstāvējusi globālu risinājumu, un tāpēc mēs uh, Starptautiskajā aviācijas organizācijā strādājam pie tā, lai 2016. gada asamblējā, kas nākamā asamblēja, panāktu šīs problēmas globālu risinājumu. Tagad pievērsīšos valsts atbalstam. Gribēju uzsvērt, ka jaunās vadlīnijas par lidostām un avio kompānijām, kas sākā, stājās spēkā 2014. gada aprīlī, bija ļoti svarīgs solis aviācijas nozarē, jo tas nodrošināja labu saikni starp uh, Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti, vienlaikus uh, novēršot uh, konkurences kropļojumus un nodrošinot godīgus spēles noteikumus Eiropas Savienības aviācijai starptautiskajā aviācijas tirgu. Tas arī būtu viss. Tagad došu vārdu savam kolēģim no vides ģenerāla direktorāta. Paldies! Labdien, es esmu Marko Pavioti. Vēlētos izteikties divas minūtes, lai pievērstos uh, visām uh, visiem lūguma rakstiem, par kurām runāsim šajā pēcpusdienā. Es uh, ceru, ka priekšstādātā jums tas ir pieņemami. Es runāšu dažas uh, minūtes, bet uh, lielākā šī atbildes daļa attieksies uz visiem lūguma rakstiem, ko mēs šodien apspriežam, un uz visiem lūguma rakstiem, kur ir runa par troksni. Komisija apzinās, cik svarīgas ir problēmas, kas saistās ar cilvēku veselības aizsardzību un riskiem, uh, ko cilvēku veselībai rāda vides troksnis, šajā gadījumā lidostu radītais troksnis. Un ir arī neseni zinātniski pierādījumi, kurus e, šobrīd izskata Pasaules veselības organizācija, komisija ar PVO uztver ciešas kontaktas un cieši sako šim procesam, lai labāk saprastu, e, ko tieši saka jaunie pierādījumi Runājot eh, par lidostām, ir aptuveni 3 miljoni cilvēku Eiropā, kas ir pakļauti atbilstošam trokšņu līmenim. Tas um, rāda sliktu garu stāvokli, traucē gulēt, traucē bērniem mācībās Ir zināms, ka tie rada arī kardiovaskulāras slimības, kas noved pie priekšlaidzīgas nāves, un šobrīd ir bijis simtiem šādu gadījumu, kas saistīti ar aviācijas nozari. Tā ir problēma, kuru mēs labi saprotam un labi zinām. Es gribēju pateikties visiem lūguma rakstu iesniedzējiem par mums nosūtīto informāciju, bet mēs to zinām. Uh, kas attiecas uz uh, Eiropas, uh, nevis nacionālā līmeņa likumdošanu, tad uh, tur nav noteikts trokšņa robežas un uh, nav noteikts arī ambīcijas lieksnis. Tas ir ļoti būtiski. Tā vietā līdzsvars starp dažādajām interesēm, starp to, ka pastāv lidost infrastruktūra konkrētā vietā, uh, Eh, un eh, to, ka pastāv apdraudējums eh, tiem cilvēkiem, kas dzīvo lidostu tūmā, tad šie lēmumi pilnā apjomā ir nacionālo iestāžu kompetencē. Un runājot par konkrētām direktīvām, 2049. direktīva par trokšņu līmeni paredz to, ka dalību valstī ir jāveic trokšņu kārtēšana, lai saprastu, kāda ir situācija, kāda ir riski iedzīvotāju veselībai. Un pēc tam ir jāapstiprina rīcības plāns, kas ir jāaktualizē ik pēc pieciem gadiem, un apspriešanas laikā iedzīvotājiem ir jābūt iespējai paust savas domas Tomēr arī te galīgo lēmumu pieņem atbildīgā dalībvalsts iestāde. Pilsoņi var paust savu viedokli, bet eh, kompetentā valsts iestāde pieņem lēmumu par to, kādi pasākumi, un te es eh, konkrēti gribēju minēt eh, dalībvalsts noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, nevis Eiropas ierobežojumu pārkāpšanu vai ir tiešām nepieciešams veikt pasākums. Nacionālais līmenis ir tas, kur tiek uh, lemts par darbu, mm, rīcības plānu, vai arī to, uh, ka pasākumi netiks veikti, kā arī par veicamo pasākumu apjomu. Tas viss ir dalībvalsts kompetencē. Vēlreiz gribēju uzsvērt, uh, ka visiem, kas par to runāja savos lūgumrakstos, rakstos, gribēju uzsvērt, ka mēs izmantojam Eiropas līmeņa metodiku, lai aprēķinātu risku, ko troksnis rada veselībai, bet lēmumu pieņemšana ir valstu ziņā. Un te es atsaucos uz regulu 2230 vai uz jauno regulu kas uh, liedz uh, aizliegt uh, lidojumus naktī uh, rokšņainām lidmašīnām, bet uh, šī regula nosaka tikai struktūru un lēmumus pieņem atkal un vēlreiz uzsvēršu, ka galīgo lēmumu pieņem atbildīgā dalībvalsts iestādes. Paldies! Paldies par šo horizontālo atbildi visiem lūguma rakstiem, par kuriem mēs uh, runāsim šajā pēcpusdienā. Vēlreiz liels paldies un tagad vārds kolēģiem, kuri vēlas par to izteikties. Mrs. Pitēra, please. Pitēras kundze, lūdzu. No jak zwykle mamy do czynienia z interesem dwóch stron. Paldies! Mēs te skatām divu pušu interesi. No vienas puses redzams, ka līdzsabiedrības vēlas iegūt pēc iespējas lielākus ienākumus, no otras puses ir pasažieri, kas pēc iespējas ātrāk vēlas nonākt tur, kur viņi vēlas nonākt par viszemāko cenu. Un eh, tam visam ir saistība ar aviācijas starptautiskai noteikumi regulē drošību avio transportā un noteikumi par investīciju ieguldīšanu zināmā valstī ir pakļauti nacionāliem regulējumiem. Ir nacionāli regulējumi par zonēšanu, īpašo plānošanu, un tam būtu jātiec uz visādu veidu garantijām, kas nodrošinātu līdzsvaru starp iesaisto pušu interesēm. Tam būtu jāiekļau, piemēram, gaidāmais vides piesārņojums vai paredzamais uh, troksnis. Tāpēc es e, nevisai saskatu, ka mēs kaut kādā veidā varētu iejaukties šajā lietā. Es domāju, ka to labāk risinātu Nacionālo dalībās parlamentu deputāti ar norādi, kādi, kādas e, regulas vai kāda regulējuma attiecībā uz plānošanu, zonēšanu ir kļūdaini un ka līdz ar to investīcija projekti, lidost izbūves projekti tiek izbūvēti tā, ka cilvēki cieš no tā. Protams, es nezinu visus uh, šos nacionālas tiesību aktus, es tikai zinu polijas aktus, es zinu, kā dokumenti saskaņā ar polijas tiesību aktiem ir jāiesniedz, ja jā, tie attiec uz šādu veidu lietu. Runājot par citām sūdzībām, piemēram, bija sūdzība par uh, lidostu Parīzē, arī Polijai ir līdzīgs skatījums, jo mums ir lidosts, kas ļoti tuvu pilsētai, bet uh, te teikšana bija pašai pilsētai un pilsēta uh, samaksāja cilvēkiem, lai viņi pārceltos uz citu vietu pilsētā, un līdz ar to nekāda strīda vairs nebija. Tāpēc es gribētu zināt, kādas pašvaldība aktivitātes ir īstenots jūsu uh, valstīs uh, lūgumrakstiesniedzēji saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Un vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir pilnīgi dalībvalsts pārziņā un to regulējumu pārziņā. Paldies. Paldies, paldies, man vēlas izteikties. Eleonora Evi, lūdzu. Grācie. Mm. Paldies. Es tikai vēlos nākt klajā ar komentāru. Par šo punktu vēlos pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi norādījuši šo problēmu. Taču vēlos arī pateikt vispārīgāk. Mēs apspriedām ETS, jo aviācijas, uh, uz aviācijas nozara attiecas emisiju tirniecības sistēma. Nu, iespējams, aviācija ir, ir viena no tām jomām, kur ETS sistēmas izgašanās ir visācīm redzamākā tirgū. Tirgū CO2 izmaksas ir starp 4 e, un 7, 7 eiro par tonu. Bet prognoze bija, ka tām cena būs 30 līdz 35 eiro par tonu, un tad tas izraisītu tehnoloģiski novatoris risinājums, kas palīdzētu mums pāriet pie tīrās enerģijas. Bet būtībā ETS um, maksas pielikšanu patērētāja maksājamajai summai tikai pārliek ekonomisko slogu. Un arī šis slavenais piesārņotājs maksā princips nozīmē to, ka maksā patērētājs. Es domāju, daudz kas vēl darāms ETS sistēmu sakrā to drīz komisija pārakstīs, e, pārskatīs, tad ir cerības, ka būs uzlabojumi, bet šeit mums ir darīšana ar lūgumu rakstiem, kas e, norāda uz e, pašais izšķirošu trūkumu. Tātad paša principa piesārņotais maksājas, maksā īstenošana. Un tad beigās. Um, var redzēt, cik eh, apjomīgs ir emisijas, un to apjoms nesamazinās, tāpēc, ka uh, maksa, kas līdzsabiedriem jāmaksā par šo emisiju, uh, veidošana nav daudz, nav liela, un nekas netiek darīts, lai sargātu cilvēks viņu veselību un vīdu. Ar to arī varu beigt uzstāties, taču tur vēl daudz sakamā. Nākošais runātājs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Valesa kungs, lai kā es jūs tu līdzi lūgumrakstu tiesnedzēm šeit komiteja mums ir jāatbild uz vienu pamat jautājumu, proti, vai šeit novērojam ēstiesību aktu pārkāpumu un saskaņā ar to, ko dzirdēju no komisijas, nav pārkāpta Eiropas Savienības tiesību akti un līdz ar to es nezinu, kā mēs varētu virzīties tālāk ar šiem lūgumrakstiem un, ja pareizi saprotu, problēmas saistīts ar to, ka cilvēki dzīvo līdzsabiedri līd, lidos tūmā. Nu, es nezinu, ko mēs vēl varētu darīt ar šiem lūgumrakstiem. Tas arī viss, kas man sakams. Okay, I don't have it. Labi, neviens cits nav pieteicies izteikties. Labi, tad mēs varētu rīkoties šādi. Neviens neko nav ierosinājums. Tātad man ir jānāk lajā ar priekšlikumu. Labi, Jārek kungs, es ierosinām vienkārši slēgt šīs lūgumrakstus, jo mēs to sakrā neko nevaram darīt. Nav pārkāptējas tiesību akti. Ok. Labi, saka priekšstādātāji, liels paldies. Beidzot, kāds nāk lai ar kaut ko konkrētu. To man vajag. Es nevaru nonākt pie secinājuma bez kolēģu ierosinājumiem, ieguldījumiem. Tātad, mans ierosinājums ir šāds. Lai mazliet grozītu jūsu stingrību Nosūtīsim to ENVI komitejai un transporta komitejai, to informācijai, lai tās tiks informētas. Un mēs pat varētu pieprasīt atzinumu no šīm komitejām. Taču iespējams labāk aprobežoties ar informatīvas vēstules nosūtīšanu, minot, ka šis aspekts uztrauc daudz pilsoņus, ka tas nepārkāpj nevienu no pašai spēkā esošajām direktīvām. Tas pilnīgi burtiski ir subsidaritātes principa pārziņā un nacionālo varas iestāžu kompetenci. Un tomēr tas ļoti uztrauc daudz Eiropas Savienības pilsoņus, un tāpēc es uzskatu, ka vīdes un transporta komitejām ir jābūt informētām par šo uh, aviācijas savaldīšanas institīvu, ka tā ir aktīva institīva, tā, tā ir pievērstuši uzmanību daudzi es pilsoņi, un mēs no mūsu puses varam slēgt šīs šos lūgumrakstus un šo tematu nodāt likumdevēju komiteju pārziņā, kas mums ir šeit parlamentā. Tā varam rīkoties ļoti labi. Mēs turpināsim ar aviācijas nozaru un nu, pievēršamies um, nākošiem lūgumrakstam, ko ir iesniedzis Volkers Habus un Rudolfs Brants 276 līdz 2012 eh, ir parakstījuši 320 cilvēki par eh, nakts pārlidojumu izraisīto troksni Frankfurtas lidostā. Yeah. Thank you. Uh, I would like to refer Paldies! Es gribēju atsaukties uz mūsu iepriekšējiem komentāriem par iepriekšējiem lūgumrakstiem. Mums te nav ko piebilst. The floor is open to colleagues. Tad dodu vārdu kolēģiem. Lūdzu. Vai man ir jāsaprot, ka jārīkojas tāpat, jānosūta NV un TRN komitējām informācijai un jāatlaiž šīs, šie lūgumi raksta Gardīnie kundze? Jā, es tikai gribēju teikt, ka esmu arī NV komitejas locekle. Un no kolēģiem un komisijas dzirdēju, ka uh, šie ir jautājumi, kuros uh, cilvēkiem ir ļoti strikta nostāja, un arī mums kā likumdevējiem ir stingra nostāja, jo tas saistīts ar regulu, kuru mēs apstiprinājām pagājušajā gadā, tāpēc uh, kaut kas šajā ziņā ir jādara. Mēs, runāja, var, mēs runājām, ka varbūt būtu liederīgi noteikti atsaucas līmeņa strokšņa piesārņojumam. Kā jau Evī kundze minēja, mēs gaidām no komisijas šīs schēmas pārskatīšanu un gaidot globālo klimata konferenci, kas kuras kopš Kopenhāgenes piedalos, tad es varu tikai apstiprināt to, ko teica pirmais runātājs vai no nu Eiropas parlaments. ICAO, jeb starptautiskajai aviācijas organizācijai nosaka, uh, iesaka veikta pasākums, kas aptvertu visas uh, aviosabiedrības jo tā ir globāla sistēma un tāpēc risinājums ir nepieciešams globālā līmenī. Bet um, gribēju teikt, ka mēs jau tagad uh, virzāmies priekš, kaut arī taustāma rezultāti vēl nav sasniegti. Un uh, starptautiskā aviācijas uh, organizācija saprot, ka ar šiem jautājumiem būs jāstrādā. Uh, Un kā jau jūs teicāt, mēs varam nosūtīt šos lūgumu rakstus komisējiem, bet tas jau būtībā ir tikai tāds formāls solis, tas neda, nemaina neko tajā, ko mēs jau darām, un, un tas arī neko neatrisina no lūgumu rakstu iesniedzēju prasībām jo tas ir dalībvalsts kompetencē. Mēs pie tā strādājam, mēs esam apņēmības pilni cīnīties, bet, eh, ja jūs vēlaties nosūtīt tos komitejām, nosūtiet, bet, kā jau teicu, tas uh, ir tikai tāds formāls solis, nevis uh, solis, kas risinātu problēmas pēc būtības. Tas, kā nozīmē, ka komisijām nebūtu laika darīt to, ar ko tām ir jānodarbojas. Um, Ja, gribat sūties, bet tam nav nekādas jēgas. Nu jā, vienkārši tādējādi mēs uh, leģislatīvajām komitejām varam parādīt, kā daudzas Eiropas pilsoņas tas uztrauc. Un Nav pietiek, nepietiek ar to, ka mēs šeit noturam uzklausīšanu, uzklausam to, ka komisija saka, ka tas nepārkāps spēkā esošos Eiropas tiesību aktus, un tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Protams, mēs kā individuāli deputāti, kā politiskās grupas varam virzīt šo jautājumu, rīkojot seminārus vai uzklausīšanas, bet. Uh, um, šī komiteja vairāk neko nevar izdarīt, tāpēc es ierosinu, ka ar šiem lūgumrakstiem rīkosimies līdzīgi, nosūtīsim Envi un Trān informatīviem mērķiem un slēgsim lūgumrakstus. Tagad pēc eh, kolēģa Labrie lūguma pārēsim pie 14. punkta, jo tas ir eh, Francijas pilsoņu iesniegts lūgumraksts un pēc tam Pēc brīža pievērsīsimies 13 eh, punktam. Lūgumraksts autori ir klāt un eh, jūs esat laipni sveikti mūsu sanāksmē. Došu vārdu Antonam Vilemī. Lūgumraksts iesniedzējiem. Lūdzu. Paldies. Es esmu Antonāts Vilemī un esmu Briseles uh, asociācijas loceklis. Uh, Briselē, organizācija, kur darbojas Briselē, Eiropas institūcijām ārvietā. Mēs eh, te Briselē ir vienīgā pilsēta, kas eh, piekop izkaisīto lidojumu eh, politiku. Un uh, virs Eiropas institūcijām uh, ikdienu pārlido simtiem uh, līdmašīnu. Uh, Beļģija ir vissliktākais uh, audzēknis uh, trokšņu pārvaldībā. Tā mm, dara visu, lai palielinātu Briselē pār mm, lidojošo, uh, Briseles transporta koridorā lidojošo lidmašīnas skaitu un kopš 1988. gada pāri Briseles centram lido simtiem lidmašīnu. Mēs uh, zinām, ka ir izstrādāts plāns, lai samazinātu uh, trokšņu līmeni pār 72%, un uh, tomēr Eiropas uh, institūcijām gribēja sacīt, ka Beļģijas iestādes neko nedara, lai labotu situāciju. Mēs saprotam, ka uh, tas ir būtisks. Uh, uh, pārkāpums direktīvas 2049 noteikumiem. Došu vārdu kolēģei. Jā, lidojuma izkaisīšanas plāns, kas uh, stājās spēkā 2014. gada 16. 6. februārī, ir saskāries ar uh, pilsoņu iebildumiem un to skaita arī Beļģijas uh, pirmās instances tiesa. Un pirmās instances tiesa 2014. gada 31. jūlijā nolēma, ka ir jāpārtrauc šī transporta koridora izmantošana no 2014. gada, kas tika uzstāta 2014. gada februārī. Briseles lidostas uh, radītais trokšņa piesārņojums uh, pārkāpj uh, kopienas tiesības, un tāpēc mēs vēlētos lūgt, vai jūs kaut ko varat darīt kopienas tiesību pārkāpumu novēršanā direktīva 2048 par trokšņu pārvaldību Beļģijas uh, valdība uh, sistemātiski pārkāp, kaut arī tā pārēc, ka ir nepieciešams izstrādāt rīcības plānu, lai samazinātu trokšņus lielu lidostu tūmā. 8. panta 5. punktā direktīva precizē, ka um, rīcības plānā iekļautie, iekļautie pasākumi ir valsts atbildīgās iestādes kompetence Tomēr eh, tai ir jānosaka prioritātes. Un eh, šī direktīva ir eh, transponēta Beļģijas tiesībās, bet trīs valsts reģioni, Brisele, Flandrija un Valonija ir apstiprinājusi, tām ir pilnvars vidas jautājumos. Savukārt Beļģijas valstī ir kompetence gaisa satiksmes jomā un uh, tai ir arī jāizstrādā šis rīcības plāns, uh, jo tas uh, skar Briseles reģionu. Un, piemēram, pēc minēšu, ka laikā no 6 līdz 7 no rīta ir vislielākie mm, pārkāpumi, pārkāpjot Pasaules veselības organizācijas noteiktās trokšņa normas, kas ir 45 decibeli Un uh, Briselē šis troksnis uh, sasniedz pat 65 uh, decibels. Līdz ar to šī direktīva pārkā, šī, š, tas pārkāp direktīvas 2002 līdz 49 noteikums. Mēs uh, pieņemam zināšanai komisijas atbildi, bet mēs uzskatām, ka mm, rīcības plāns, kur Briseles lidojas apstiprināja 2010. gadā, ir jāaktualizē. Mēs pieprasām, uh, lai tiktu veikti citi pasākumi un um, lai rīcības plāns izstrādātu arī visi trīs reģioni. Mēs uh, vēlamies, lai Eiropas uh, komisija uzsāktu izmeklēšanu par iemesliem, kāpēc Beļģijas valsts nav izstrādājusi rīcības plānu kopā ar direktīvu 2049 liedzot Beļģijas eh, galvaspilsētas reģionam šo direktīvu piemērot. Un mēs pieprasam, lai tiktu izstrādāta procedūra, um, lai tiktu uzsākta procedūra pret Beļģiju par direktīvas pārkāpumiem. Paldies, un tagad vārds komisijai. Yes, thank you for the floor. Jā, paldies. Runājot par rīcības plānu akts, uh, Briselē situācija ir zināma Komisija pieprasīja atbildīgiem iestādējiem, kāpēc nav rīcības plāna, ko tās ir paredzējušas darīt un kā tas attiec uz Brislēm, jo kaut kādā veidā Beļģijā ir tāda sistēma, mm, kur daudz ko nosaka reģionu, trīs reģionu, un katrs reģions ir pa kaut ko atbildīgs. Tad mēs prasījām paskaidrojums. Priekšsēdētāji, man jāsaka Uh, izklausās jocīgi, ka jūs sakāt, ka Beļģija ir kaut kā sadalīta trijos reģionos. Mēs zinām, ka, kā īsti ir Beļģija nav valsts, tā ir cīņas vieta, bet nu labi, <laughs> jums ir taisnība, tas tiešām ir interesanti. Tagad vārds kolēģiem. Uh, ok, first of all, I... Vispirms, Eleonora Evi, un tad parādiet, kurš vēl jāreks. Jā, lūdzu. Jā, paldies. Okay. Erikundze. Es vēlos uh, arī izteikties par iepriekšējo lūgumrakstu. Es nedomāju, ka šo lūgumrakstu slēgšana ir pārreizais gājiens. Paskaidrošu, kāpēc. Es domāju, ka Eiropas parlaments un Eiropas institūcijas pat labāk mēģina strādāt pie jautājumiem, kas attiec uz transportu piesārņojumu un klimatu pārmaiņām. Taču ir arī tā, ka pateicoties pilsoņu norādēm, mums ir iespēja paveikt savu darbu šajā komitejā, proti izcelt tās bāžas, kas izriet no iedzīvotājiem saistībā ar uh, mūsu izstrādātiem noteikumiem. Diemžēl tā ir, ka ir tādi jautājumi, kas ir dalībvalstu kompetencē un situācijas, kuras jārisina atsevišķiem dalībvalstīm. Tas, piemēram, attiecas uz trokšņa samazāšanas eh, rīcības plāniem lidostām. Taču ir arī tā, ka Eiropai būtu jāpiekrīt vismaz novērošanas lomai, kad ir runa par darba, eh, par procedūrām un laika ietvariem. Jo mēs vēlamies informēt sabiedrību, par to mēs cīnāmies eh, visu laiku. Mēs vēlamies iesaistīt sabiedrību, kad ir runa par uh, zemes pārvaldības plāniem, un šeit mēs runājam par pārvaldības plāniem trokšņa samazināšanai. Šādos gadījumos gribētos cerēt, ka komiteja vai varbūt komisija varētu mudināt dalībvalstis darīt vairāk, jo ir šis aizbildinājums subsidiaritāte un ir pavisam viegli saslēpties, atstājot eh, cilvēku likteņu varā. Un tas savukārt nozīmē to, ka sabiedrības locekļu acīs Eiropas institūcijas ir vēl tālākas nekā tās uzskatāms līdz šim. Jo šīs lietas eh, trokšņi skar eh, cilvēku dzīvi, kas dzīvo pie lidostam ikdienas, tātad tur jābūt zināmiem noteikumiem. Diemžēl dalībvalsts neuzvalds atbilstoši, taču nebūtu pareizi rīkoties tā, kā tās rīkojas. Ir vēl divi lūgumraksti, tas uh, attiecas 2014. gadā jaunu regulu 598 par jaunu noteikumu noteikšanu attiecībā uz, uh, no, uz trokšņu ierobežu ES lid, lidostās. Un tā atsauc 2012. gada direktīvu. Un īpaši 8. pantā šajā jaunajā direktīvā uh, ir paust pienākums izveicot sabiedrības apspriešanos par lidostu rīcības plānu, šai gadījumā Zaventem lidostu, šo plānu, kas tika izvērtos jau 2010. gadā. Šī ir pil, šis ir pilnīgi cits lūgumraksts, un tas, tas ir uh, ES uh, pārziņā. Tā dalība valstīm ir jāievēro šie tiesību akti. Tas, ko jūs teicāt, attiecas uz citiem lūgumrakstiem, nevis uz šo. Jā, tā ir, saka priekšsēdētāji. Evī kundze, jā, es tieši gribēju uzsvērt to faktu, ka mums ir jāuzsver sabiedrības līdzdalības iespēja, izveidojot šos rīcības plānus. Protams, es sagaidu, ka Eiropas komisija mums sniegs atbilstošu atbildi. Un skaidrs, ka lūgumrakstam jāpaliek atvērtam priekšstādātē. Jā, to es arī gribēju sacīt. Komisijas atbildu šai gadiem nebūtu nebija pie, pieņemama. Lūdzu, uh, sniedziet mums labāku informāciju, kā Beļģijas varas iestādes ievēro jauno direktīvu, īpaši tās astoto pāntu. Un tas būtībā nozīmē to, ka, apsprie, ka ir jārisina apspriešanās ar sabiedrību, un mums netika sniegta visapsvaroša atbildi par to. Uh, Mums šādi jārīkojas. Vai var tad noslēgt šo lietu, vai Jārek, tu vēl gribēji izteikties? Lūdzu. Jā, es tikai pārfrāzēšu to, ko jūs sacījāt. Ir regula 598, un šī regula sniedz komisijai zinām ietvaru, ko tā var attiecināt dalībvalstīm. Un tagad dalībvalsts pārziņā šajā gadījumā Beļģiju, kā likumnēmēju, izvērtēt visu šo situāciju. Un es domāju, zināms, uh, spiediens no komisijas puses nāk par labu, jo te var piemērot ēst tiesību aktus. Varbūt tad mums ir jāpieprisa šī sabiedriskā apspriešanās, lai izvērtējums no Beļģijas valsts puses tik īstenots. Un tad, kad tas tiks darīts, spriedīsim, ko darīt tālāk. Lieliski, saka priekšstats. Tāda komisija jāsniedz labāk informāciju nākošajai reizē. To var arī sniegt rakstveidā. Ja? Mēs uztaisam par savu dialogu ar jums, un mēs kā komiteja arī rakstīsim Beļģijas varas iestādēm pieprasot plašāku informāciju par trokšņa izvērtēšanu, kas ir jāizsina, publisko apspriešanos, kas ir jā, jāorganizē un ar rīcības plānu zemētiem lidostā, kas tika izveidota 2010. gadā, un arī jāsniedz informācija par eh, turpinājumu pēc par tālāko pēc, pēc uh, tiesas spriedumu. Un tad nosūtīsim arī Envi un transporta komiteju. Vai komisija gribas paturpināt? Mēs vēlamies vēl vienu minūti laiku, lai pastāstītu, par ko ir runa. Citādi mēs te apmainīsimies eh, rakstveidā ar informācijā, un tas viss atkal radīs apjumu. Tad, lūdzu, neņemiet ļaunā, taču ir trīs likumi Eiropa 2002. gada 49. tur ir paredzēts, ka pilsoņi aizies diskusijās, ka tiek izstrādāts rīcības plāns. Rīcības plāns ir jāpārskata ik pēc pieciem gadiem. Ik pēc pieciem gadiem ir atkal jāsāk šis process apspriešanās. Tad, runājot par pasākumiem un konkrēti attiecībā uz eh, pārlidām aizliegumu, tātad, ka mazāk trokšņi vai ka vispār tiek slēgta lidosta. Uh, Mums ir divi likumi. Viens ir likums, kas vēl turpinās 2002. gada direktīva 30, numur 30, 51, 598 jaunā regula, kas stāsies spēkā nākošgad. Tad no tā brīža tiks noteikta procedūra, kā pieņemt lēmumu par aizliegumu lidojumu vai ierobežam lidojumu, tas attiec tikai uz lidojumu ierobežošanu, ne uz citiem pasākumiem. Tad ir jāievēro jaunā procedūra pieņemot lēmumu. Nav runa vienkārši par to, ka kompetentā iestāde pieņem lēmumu, slēdz uh, tad lidojums. Bet pirms šāda lēmuma ir jāizvērš konsultācijas, jā, arī uh, jā, jāiesaist neatkarīgā iestāde. Tad tā vienkārši vēlējos paskaidrot. Un savā komentārā lūgumrakstiesniedzēm mēs mēģinām to paskaidrot, bet sanāk mums visu laiku būs jāraksta, jāraksta. Es ceru, ka ar šo uzstāšanos esat noskaidrojuši šo lietu. E, jā, nu daudz kas kļuva skaidrāks, un tomēr mums ir jāpatur šīs lūgumraksts atvērts, jāskatās, kā attīstīsies notikumi, un e, es domāju, ka mums joprojām. E, ir nepieciešams nosūtīt vēstuli Beļģijas atbildīgajām iestādēm, uzdodot jautājumu, kā viņi turpinās sabiedriskās apspriešanas un konsultāciju procesu. Un adresēsim vēstuli arī citām komitejām, lai zinātu, ka šīs jautājums ir pievērsts ļoti daudz Eiropas pilsoņu uzmanību. Nu, neko mazāk mēs nemaz nedrīkstam darīt, tā kā vismaz tas mums ir jāizdara un bez tam arī sekosim, kā tas attīstās. Mēs atgriezīsimies pie tā, kad pienāks laiks. Tālāk. Pārēju pie Lavrijē kunga petīcijas no 2008. Uh, gada, kas ir veca petīt, veca lūguma raksts un attiecas uz Šarla de Gola lidostu cilvēkiem, kas dzīvo šīs lidostumā. Kur tas ir, kur tas ir atrodas? Ja priekšstādājas kundze, vīrs kundze vēlas vispirms izteikties. Es atvainojos pavisam īsi. Parasti mēs dodam vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Skatrām beigās es nezinu, vai mēs te kaut ko piemirsam. Es domāju, īpaši tas attiec uz tiem lūgumrakstiem, nezinu, kur lūgumraksti tiks slēgti. Varbūt viņi vēlas atbildēt kaut ko sacīt, pirms mēs pārējām pie nākošas darba kārtības punktu. Jums ir pilnīgi taisnība, saka priekšstādātājs, es esmu eh, kļūda. Es gribēju pēc iespējas ātrāk iziet cauri visiem lūguma rakstiem, jo visi lūguma rakstiesniedzēji šeit, un tad viņiem visiem būs iespēja pakomentēt mūsu sniegtās atbildes, jo es uzskatu, ka šie temati ir ļoti svarīgi ne tikai konkrētajiem lūgumrakstu iesniedzējiem, bet vispār lietai pēc būtības. Tā kā es redzu, ka visi vēl ar vienu ir šai telpā, tad varētu darīt tā, ja jūs tam piekrītat. Protams, man jums vajadzēja uzreiz to pajautāt. Vai mēs tā varētu darīt, lūdzu? Ļoti labi, liels paldies. Tagad es jums dodu vārdu. Kodas kundze. Labdien, dāmas un kungi, paldies priekšstādātāji, ka devāt mums iespēju teikt. 11. novembris 2014. gadā es jums pastāstīju par savu situāciju no Šadagola lidostas rosē. Es dzīvoju tur blakus, vairs nevar eh, to ciesi, jo ar vien eh, zemāk lido lidmašīnas, gan paceļoties gaisā, gan nolaižoties ir ar vien uh, vairāk trokšņu un arī piesārņojumu un uh, netiek respektēts mūsu vajadzības 2014. gadu laikā jūs e, e, uzrunājāt e, vides ministri Rojāls kundze, un es lasīju viņas atbildi. Un tad gadu vēlāk Peržē kungs atbildēja, ka Rekontes kundze, lūdzu, runājiet lēnāk. Saka gan priekšstādātāji, gan kolēģis no zāles. Nav iespējams jūs tūkot tādā tempā. Es solos runāt mm, lēnāk. Tā, tad kartogrāfija, kas tika nosūtīta 2016. gadā, atbildēja 2002. gada 30. direktīvai. Un tika minēts, ka Eiropas uh, Savienībai te nebija nekā teikšana attiecībā uz uh, Francijas izvēlēto rīcības plānu. Runājot par kartogrāfiju, karte uh, pamatojas uz ārējām robežām attiecībā uz 56 šo rādītāju. Uh, bet uh, regulāri norādīts 55. 2007. gada trokšņa ierobežošanas plāns tika izmantots e, ilgtermiņa kartogrāfija, un tur tika secināts, ka ir mazāk iedzīvotāji, kas, kurus skar. Kā 2002. gadā, kad bija 4, 497 tūkstoši pārlidojumi. un uh, Rosi lidostai bija vajadzīgs daudz laika, lai apspriestos, un šo argumentu minēja arī ministres kundze. Un patiesībā nekas netika darīts, lai šī apspriešanās vispār sabiedrībai būtu iespējama, jo iedzīvotāji pat nezināja, ka tāda apspriešanās notiek. Un Rosi lidostas uh, rīcības plāns tika izstrādāts pēc apspriešanās ar pilsoņiem un šodien daži labi nosoda šo procedūru. Tad kādi bija instrumenti, lai izveidotu kartogrāfiju attiecībā uz trokšņas kartajām zonām? Bet kā jūs zināt, sabiedriskas vietas nav vienmēr tajā reģionā, kur visvairāk skar troksnis, jo mājokļus tādām neatiec. Un te var izmantot vienkārši matemātiskus aprēķinus, e, kas it kā neataino reālu iedzīvotāju traucē, viņiem izraisītos traucējumus un varētu pastāvīgi ar gaidīt, ka kaut kas atrisināsies. Tika izvērtēti plāni, to pasākumu, bet būtībā tas nozīmē tā, ka kartogrāfija ataino kā uh, Rosī lidostā ir divi melnie punkti, kur trokši vispār nav, un tas ataino uh, veselības ietek, ietekmi uz veselību, par kuru gaida Eiropa. Un pasākumi it kā neatbilst 2002. gada 49. direktīvai, vai arī tā uz tiem neatiec. jo eh, trokšņas tiek mērīts tikai ārpus apdzīvotēm vietām. Un skaidrs, ka neviens no trījiem mērķiem netiek ievēroti. Tika nobloķēts nodoklis par trokšņu piesārņojumu, bet kopš 2015. gadā mēs atgriežamies atpakaļ simtprocentīga pakļaušana troksni Un tad kāda ir jēga šim uh, plānam? Un 2013. 13. gada plāns vispār netika pārskatīts. Tad kādā ziņā šie pasākumi neatbilst prasība? Tās e, uh, nepamazina, nesamazina troksni. Un e, uh, 2002. gada 49. direktīvā tieši runa ir par šo ārējo troksni. Ierobežam izmantot nav ļauts eh, lidmašīnām lidot eh, naktī, kam ir eh, augststroksni rādītājs. Bet nekādi jauni ierobežojumi nav bijuši. Jā, izstrādā lidojumi ar mazāku troksni. 2012. gada 5. septembrī tika pieņemts šāds lēmums, bet patiesībā piecu gadu laikā nekas nav mainījies kopš šī lēmuma. bet uh, jebkāds rokšņa samazinājums attiec tikai uz tiem iedzīvotāji, kas dzīvo zonā, kurā jau ir trokšņa eh, piesājums mazāks par 55 decibeliem. Nekādā veidā netika izvērtēti uh, šie pasākumi attiecībā uz trokšņa samazinājumu tiem iedzīvotājiem, par kuriem lido lidmašīnas. Lekonta skundze saka priekšstādē, lūdzu ātri noslēdziet savu uzstāšanos, jo mums vēl ir daudz spriežams. Es vienkārši gribēju jums pastāstīt, cik maz šie pasākumi atbilst direktīvas prasībām. Arī 2012. gada rīcības plāns nav nekāds eh, jauns arguments. Arī Eh, pacelšanās gaisā lidmašīnām paredzēts no citas vietas, tur arī nekas nav noticis. Gadu gaitā nav izmaiņu, un eh, arī iegums decibelu samazinājumā ir tikai šķietams. Vai jūs varat katru gadu turpināt uh, publicēt rādītājus par uh, trokšņa līmeni, bet patiesībā uh, galvenie trokšņa rādītāji netiek iekļauti izvērtējumā. Nav ņemts vērā pamat uh, ziņojums. Tātad, ko var gadīt tuvākos piecos gados? Um, neviens no trījiem mērķiem apspriešanās procesā netiek ievērots Kā Eiropas Savienība var efektīvi vērsties pret šo nelabvēlīgo rīcību? Varbūt komisija varētu eh, te kaut ko darīt. Komisija, kas strādā pie šī temata. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter, donc je ne lirai pas la suite, j'ai bien compris. Es saprotu, ka es turpinām nelasīšu, es tikai gribēju sacīt, ka priekšstādātā turpina. Mēs jau labi sapratām jūsu argumentus, Lūgumraksta iesniedzējs saka, ka viņi smagi cieši no trūkšņa piesārņojuma. Lielas paldies, saka priekšstādātāji. Tagad labprāt došu vārdu kolēģiem un pirmkārt Lavrijo kungs. Jā, priekšstādātājs kundze. Es. Es atzinājos, man jādod vispirms vārds komisijas pārstāvjiem. Es tiešām atvainojos, saka priekšstādātājs Es domāju, ka es biju svarīgāks nekā komisija. Nu, jā, nekad nevar zināt šajā problēmā, saka priekšstādātāji. Var jau gadīties, eh, ka nonākat sarežģītā situācija, bet tur gan es negribētu būt. Tātad vārds komisijai. Thank you. Very shortly, uh, the situation. Paldies pavisam īsi, jā. Sieviet, uh, situācija tiek uzraudzīta, mēs saņemam informāciju, uh, cik zinām Šāda gola lidostai nav nekāda plāna, un tāpēc ir uh, viedoklis un pētījums un uh, secinājumi pār trokšņa līmeņa pārsniegumu, un uh, ik pēc brīža mums visu laiku kaut kas ir jāpārbauda. Bet, un tagad? Lūdzu, labriekungs. Paldies, priekšstādātāji. Šeit ir Francijas pilsoņu lūguma raksts, par kuru es domāju, kopš 2009. gada tas tika saņemts, tā tad ir pagājuši vairāk nekā seši gadi, un gadu no gada kolēģi visu laiku domā par šo dokumentu komisiju, kur tikko izteicās, bija ļoti pieklājīga attiecībā uz Franciju savā īsajā atbildē, bet eh, mēs eh, saprotam, ka vēstule no vēstules eh, Francija kaut ko sola, bet nevienu solījumu nepilda. Vienā no pēdējām vēstulēm, kas nosūtīta 12. martā 2015. gadā, Komisija konstatē, ka Francija eh, informē komisiju, ka ir izstrādāts rīcības plāns Šārla de Gaulle lidostai un ka notiek eh, sabiedriskā apspriešana. Eh, februāra vidū komisija joprojām nekādu plānu nav saņemts. Vai nu franču iestāžu nekompetence, uh, vai nu vienkārši mm, Francija nevēlas nosūtīt tekstu, kas tai būtu saistošs. Un runājot par apkārtējās vidas gaisa kvalitāti, kas arī tika nedaudz pieminēta komisija, konstatē, ka ir pazīmes par to, ka vidējās vērtības uh, tiek pārsniegtas uh, mm, vairāk nekā 300 dienas gadā, kaut arī likumdošanas akti pieļāja to tikai 35 dienas gadā, domāju, ka par to izteiksies arī Valensas kungs, bet jebkurā gadījumā vai nu šī regula ir ap, tiek apstiprināta vai nu netiek apstiprināta, un es saprotu, ka komisija vēlas grozīt direktīvu, tomēr mums ir jāraugās. Um, lai pilsoņu tiesības, kā to paredz regula, tiktu ievērotas. Un tātad tas nozīmē, ka vai nu Francijas valdība te spēlē spēlītes, neļaujot veidoties ar procedūrai, kurā cilvēkiem būtu uh, iespējas paust savus ieguldījumus, un otrkārt, sadaļā, kas skar gaisa kvalitāti, mēs redzam to, kā vērtības tiek pārsniegtas, tas ir pretrunā Eiropas direktīvām, un gribēju lūgt, lai mūsu lūgumraksta komiteja būtu stingra šeit gan pret Franciju, gan uh, pret komisiju, kurai būtu jāiebilst Francijai, norādot, ka tās rīcība ir nepieņemama, lai mums te atkal nevajadzētu mm, pēc brīža konstatēt uh, tieši to pašu un uh, lai mēs panāktu tās atbildības uh, ievērošanu, kāda valstīm ir attiecībā pret saviem pilsoņiem. Lūdzu, Eleonora. Jā, es pilnībā piekrītu kolēģiem. Un vēlējos tikai piebilst vēl vienu lietu. Tad, kad mēs runājam par pārkāpumu procedūrām, ir īpaši tad, ja tas ir saistīts ar gaisa piesārņojumu. Šķiet, ka te starp uh, Eiropas komisiju un Franciju notiek uh, kaut kādas uh, netīrās dejas, kur komisija pieprasa informāciju par plāniem, to vai tie ir ievēroti vai netiek pārkāptas robežas, bet šie pārkāpumi jau turpinās gadu gadiem, nekāds secinā, ne pie kādiem secinājumiem mēs nenonākam, nekāds risinājums uh, problēmai netiek uh, eh, atras. Jā, protams, aviācijas nozara ir svarīga, tā ir augoša, bet tas jau nenozīmē, ka mums nevajadzētu nopietni risināt gaisa piesārņojuma problēmas. Un ja mēs paraugāmies uz faktiem, un, piemēram, eh, uz Volkswagen lietu, tad redzam, ka ļoti bieži mēs izstrādājam noteikumus, Uh, Eiropas institūcijās, tajā skaitā Eiropas parlamentā, kurus uh, pēc tam vienkārši neviens neievēro, jo starp uh, praksi un teoriju pastāv atšķirības, un tās ir visai ievērojams. Es domāju, ka mums ir jāstrādā nopietnāk, jo šīs, šie lūguma raksti parāda, ka te ir daudz, daudz darāmā. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos uzstāties? Labi, tādā gadījumā, ko es um, saprotu no šīs diskusijas, paturēsim šos lūguma rakstus atvērts, pavisam noteikti. Pirms uh, neilga laika mēs nosūtījām Francijas iestādēm vēstuli, atbilde uz to nebija apmierinoša. Un it īpaši runājot par rīcības plānu un uh, sabiedriskās uzklausīšanas elementiem. Uh, Šāroda gala lidostā, tad mēs eh, gribētu, lai komisija uzlabotu savu darbu, vērtējot Francijas eh, atbildību. Un eh, jāsacina, ka viņu atbildes ir vienkārši neapmierinošas, un mm, te ir neatbilstība spēkā esošām direktīvām. Mēs nevēlamies nonākt situācijā, kur mums būtu jāsāk pārkāpuma procedūra, un tad, ja Francija neatbildēs jautājumiem, kas tā tiek uzdoti, tad uh, tāds uh, arī būtu mans priekšlikums. Es redzu, ka daži kolēģi vēl, uh, kas vēl nav devušies mājās, tam varētu piekrist, vai nē? Labi, bet tagad atgriezīsimies pie 14. lūguma raksta kuru mēs atstājam vēlākam laikam. Nē, nepiedodiet, protams, tas ir 13. lūguma raksts. Um, Asociācija Komitato Kontrola Ampliamento della Reporto di Ampugnano Siena, petīcija 1738 līdz 2013 ar iebildēm pret sienas eh, ārpo eh, lidostas eh, paplašināšanu un nakts lidojumiem. Uh, kā arī lūgumraksts 2355 2013, kuras autori Marija Klēra Bēro par ES eh, līmeņa aizliegumiem nakts eh, lidojumiem, lai aizsargātu ES pilsēņus no gaisa un trokšņa piesārņojuma vārdu komisijai. We don't have anything to add on this. Nu, mums nekas te nebūtu piebilstams par šo jomu, jo sienas lidostas gadījums ir ārpus uh, abu direktīvu aptvērtās darbības jomas uz šo brīdi. There is also a Belgian one. Shoot. Tālāk ir arī Beļģijas uh, lūguma raksts par uh, Eiropas Savienības līmenī nakts uh, lidojumu aizliekšanu. Mēs jau uh, atbildējām attiecībā uz lidojumu aizliekšanu naktīs. Labi, tādā gadījumā došu vārdu kolēģiem, deputātiem, kuru gan nav pārāk daudz klāt, bet, eh, nu, palīdziet man, mums kaut kā ir jāiet ar to visu uz priekšu. Nu, vēl viens ieradies, tas labi. ceturtdienas pēcpusdienas un daudzi dodas atpakaļ uz savām valstīm. Un lielākā daļa viņiem, e, lai nelidotu pa nakti, lido ar pēcpusdienas reisiem. E, kurš vēlas būt pirmais? Tātad par 13. lūgumu rakstu. Nu, ja nu viens nevēlas izteikties, tad es piedāvāju sekojuši. Tad mēs varētu rēģēt vēstules formā par šo īstenē. Mēs nosūtām NV un TRAN informācijai, uh, šo lūgumu rakstu, tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. Mēs esam uzklausījuši komisiju, tā ir bijusi ļoti atklāta attiecībā uz spēkā esošo likumdošanu. Un tad, kad mēs izdarīsim kopsavilkumu, tad jums es došu vārdu pēc tam. Nu labi, tad 16. lūguma raksts 0169 2007. gads par uh, pārludojumiem, kas skar uh, apdzīvotu teritoriju ar 40 tūkstošiem iedzīvotāju uh, Madrides Barahas lidostā. Lūgumrakstu iesniedzēju šeit nav. Viens ir beļģis, otrs ir spānis. Vai komisija šeit vēlētos ko sacīt? situācija nav mainījusies. Faktiski atbildi līdzīgi kā par Šārlu de Gola lidostu. Mēs gaidām joprojām informāciju par rīcības plānu no atbildīgajām iestādēm. Tas attiecas uz abiem lūgumrakstiem, jo tie abi attiecas uz Madrides Barahas lidostu, lai gan ir divi ie, uh, iesniedzēji. Uh, Mēs veicam arī pirmo analīzi par eh, šo lietu, mm, kontaktējamies ar gaisa satiksmes pārvaldi. Un regula 598 diemžēl neregulē gaisa telpas izmantošanu. Eh, labi, mans priekšlikums Mēs gaidām uh, papildus informāciju no Spānijas iestādēm uh, attiecībā uz regulas uh, īstenošanu par procedūru un izveidi. Un pēc tam, tikko mēs saņemsim informāciju, tā informēsim lūgumrakstu iesniedzējuši. Labi, tālāk 17. Lūguma raksts 1707 2014. gads par kolonola un tās nākotni. Kas attiec uz Oreo Alserio Bergamo lidostu Itālijā. Un tēma ir tā pati. Lūguma raksts iesniedzēja ir klāt. Tā ir Silvija Āracufī, un es ar prieku dodu viņai vārdu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Esmu asociācijas koloniola par tās nākotni eh, vadītāji. Mūsu asociācija vēršas pie Eiropas Savienības, jo Eiropas, eh, Itālijas institūcijas nav eh, savu uzdevumu augstumos. Mēs vēlamies redzēt, lai tiktu ievēroti likumi un lai uh, tiktu ievērots mūsu tiesības. Un faktiski visa Bergamo uh, teritorija ir kļuvusi par ķīlnieku lidostai. Uh, arvien vairāk Ryanair lidojumu uh, lido uz šo lidostu, tie sastāv 80% no visas satiksmes. Un uh, Bergamo notiek izmeklēšana pret šo pārvadātāju par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un kā tas publiski ir, kā to publiski ir atzinis pilsētas mērs, Tad lidostas eh, pārvalde eh, galvenokārt atrodas eh, publiskā pārvaldījumā, un tieši tādēļ ir īpaši jāskatās, vai netiek piešķirt kaut kāda nelikumīgā valsts, nelikum, kaut kāds nelikumīgs valsts atbalsts. Un jāsaka, nu, ka lidosta ir tikai 3 km eh, no pilsētas centrs un 2, centru un 2 km no vietas, kur mēs dzīvojam. Visi ierobežojumi, kas ir spēkā, tiek ignorēti. Uh, eh, 80 tūkstoši pacelšanās un nolaišanās notiek, eh, ir notiekuši 2015. gadā, kaut gan ir noteikts daudz zemākas normas. Uh, 10 miljonu pasažieru uh, iziet cauri lidostu. Kaut gan uh, lidosti ir paredzēta 6,5 miljoniem. Gaisa satiksmei vajadzētu notikt uh, no austrumu puses, nevis no rietumiem, jo austrumu puse ir mazāk apdzīvot. E da 2009, senza aver consultato. Bet uh, lidmašīnas uh, tātad izmanto pārdomu koridoru rietumos, gandrīz tikai un vienīgi rietumos, un lido ļoti zēmu Tur dzīvo 7000 iedzīvotāji, 2000 studentu un no skolām nevajadzētu gan atrasties e, gaisa pārlidojumu koridoros. Un mūsu uh, e, apdzīvotais rajons ir e, nelikumīgi deklasēts, kas vairs neskaitās apdzīvota teritorija, uh, virs kuras ir jāievēro 55 decibeli trokšņa līmenis, uz tādu, virs kuras drīkst uh, lidot, uh, radot troksni 65 decibeli līmenī. Nu, lūk, pilsoņi ir jāiesaista tad, kad uh, notiek uh, šāda negatīva ietekme uz vidi, uz cilvēkiem. Uh, Bergamo prokurors eh, arī ir saņems attiecīgo informāciju. Lugano mums bija līdzīga lieta, eh, kur eh, lēmums par apdzīvotās vietas klasifikāciju tika atcelts kā nepamatots Bet jāsaka, ka e, trokšņa līmenis e, pat neatbilst tām normām, kas ir noteiktas mūsu deklasificētajai teritorijai, tas pārsniedz vairāk kārt e, mērot e, vienī, cik vienībās, e, tātad mērotās trokšņa vienības e, un trokšņa piesārņojumu pie pacelšanās un nolaišanās. jūlijā lidostas komisija atteicās eh, dažādot eh, pārlidojumu maršrutus, eh, un bez tām dažādā mūsu sabiedriskajā organizācijā, citām asociācijām nebija iespējas izteikt savu viedokli. Cilvēku veselības un vīdes aizsardzība ir ārkārtīgi svarīgas un tās nevar upurēt ekonomisko interešu vārdā. Liels paldies! Paldies par jūsu uh, ieguldījumu šajās debatēs. Arī komisija, protams, uh, var piedalīties. Lūdzu, komisija, jums vārds. Sveicināti! tā kā lūgumraksta iesniedzēja runāja par vairākiem problēmu punktiem. Vēlētos skaidri, uh, sniegt skaidrojumu par svarīgākajiem. Attiecībā uz 2011. gada 92. direktīvu, ja pieaug uh, gaisa satiksmes intensitāte vai arī mainās uh, gaisa koridors, pa kuru pacēs vai nolaiž lidmašīnas. Un, ja tas nes, nav saistīts ar celtniecības darbiem uz zemes, tad šādas izmaiņas, ko veids lidosta, neprasa ietekmes uz vidi novērtējumu, jo mm, te nav nepieciešams sabiedriska apspriešana, jo tas nav direktīvas aptvērumā. 108, 22. 2008-22, kas attiec uz uh, trokšņa līmeņiem. Jā, šeit attiecīgi uh, šī te akustiskā kārta varētu attiekties uz Eiropas Savienības direktīvas aptvērumu, bet eh, vietējā administrīvā tiesa atcēla eh, šo kārtējumu un nākamās instances tiesa to apstiprināja, tā kā šeit nav nepieciešamība mums iejaukties, jo jau nacionāla līmenī dalība valsts eh, tiesas ir rīkojušās kas attiecas 2002-49 direktīvu par trokšņu piesārņojumu. Es jau gribu teikt, mums jau ir pārkāpuma procedūra aizsākt pret Itāliju eh, saskaņā ar to, ka nav izstrādāti atbilstošie rīcības plāni un trokšņu eh, kārtējums, un Bergamo līdosta arī ir iekļauts šajā pārkāpuma procedūrā. Un visbeidzot, gaisa piesārņojums 2008. gada direktīva numur 50 pārkāpuma procedūra izvērtē slāpekļa di dioksīda izmešu robežu vērtību pārsniegšanu, un arī šeit Bergamo lidosta ir iekļauta pārkāpuma procedūrā. Un mēs arī pētām. PM10, tātad cieto daļiņu izmešu līmeņu pārsniegšanu. Un arī šeit, tas attiec arī uz Bergamo lidos. Nu, kā jūs redzat, reizēm kaut kas virzās priekšu un pietiekami ātri. Tātad mums ir divas pārkāpuma procedūras pret Itāliju. Citiem vārdiem, divas atvērtas tiesu lietas Tas nozīmē, ka lūgumraksti paliek atvērti līdz eh, nāks klajā tiesas nolēmums. Un eh, pret procesa gaitā mēs, protams, informēsim arī Itālijas pusi, un mēs vienmēr esam gatavi nosūtīt vēstuli pastāvīgajai pastāvniecībai, Itālijas pastāvīgajai pastāvniecībai Briselē, un arī lūgumu rakstu iesniedzējiem, lai jūs zinātu, kas notiek ar pārkāpumu procedūrām Tātad mēs sekosim tām un gaidīsim, ka tas noslēgsies. Tagad došu vārdu Skatīnī kundzei, un tad iespējams mēs varēsim šeit noslēgt šo lūgumu rakstu izskatīšanu šodien. Jā, es vēlējos eh, kaut ko piebilst, un proti. Um, ļoti daudz pilsoņi ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, jo ir skaidrs, ka šeit eh, tiek izstrādāts jauns uh, attīstības plāns, un tas būs saskaņā ar eh, Eiropas saimnības tiesību aktiem. Notiks arī ietekmes uz vīdi izvērtējums, un arī attiecīgie jaunākie dati tur tiks iekļauti, un tas varbūt atrisinās problēmu, bet lūgumraksta iesniedzēja noraidošumā ar galvu, viņi laikam netic, ka kaut kas varētu uzlaboties. Es jautāju, vai, varē, vai viņi varētu vēlreiz izteikties, jo par Bergamo lidostu tātad tiks uh, drīz pieņemta virkne lēmumu, bet uh, lūgumraksts iesniedzēja ļoti liela pesimista. Nu, ko es varētu teikt? Mēs, protams, ņemam vērā to, ko jūs sakāt. Uh, un tas tiks iekļauts tajā vēstulē, kur nosūtīsim Itālijas iestādēm. Varbūt, ka tas izdarīs tādu papildus spiedienu. Jūs tātad man piekrītat? Nu, bet joprojām eh, tiesas lieta ir atvērta. Un eh, lūgumraksts, protams, netiek slēgts, eh, kamēr notiek tiesvedība. Un mēs, protams, rakstīsim vēstuli Itālijas iestādēm, raudzīsimies, kas notiek un skatīsimies, kas Itālijā notiek uz zemes un gaisā. Labi, nākošais lūgumraksts 0112 2015. gads Eh, iesniedzējs Roberto Barkaroli par eh, piesārņojumu, ko izraisa gaisa transports Kjampino lidostā Romā. Un eh, lūgumraksts iesniedzējs ir klātesošs, tādēļ es došu viņam vārdu. Um, C'erano delle slide. Va bene, parlo anche senza slide. E, intanto voglio dire, voglio... Jā, nu, slaidus laikam nevar parādīt, žēl, bet es gribēju atgādināt, ka Campino lidosta es e, pārstāvu komiteju, kas e, strādā ar uh, piesārņojumu, ko vidē rāda šī lidosta. Tā ir ļoti svarīga lidosta, tur ierodas uh, svarīgi valdības uh, lidojumi, uh, bet uh, daudzi lidojumi faktiski ir nelikumīgi. Satiksme ir ievērojami pieaugusi. Uh, neievērojot nekādus eh, direktīvas par trokšņu piesārņojumu, tiek pārkāpt arī Itālijas eh, tiesība akti. Eh, Campino ir viena no vecākajām lidostām pasaulē. Tā ir ļoti maza uh, Eh, tikai ap miljonu pasažieru, tā, tā paredzēta miljonam pasažieru, bet eh, pasažieru apgrozījuma pieaugums ir noticis līdz pieciem miljoniem. Un te nav runa tikai par pasažieru uh, satiksmes, uh, par pasažieru kustības pieaugumu. Uh, to izmanto arī militāras lidmašīnas, uh, glābšanas lidmašīnas, valdības lidmašīnas un visas tās paceļas un nolaižas 150 metru attālumā no mājām, kur dzīvo cilvēki. Nu, tur vienmēr tā ir bijis jau simts gadus, bet e, pati pilsēta ir tikai 150 metrus no skrējceļa. Tā kā līdmašīnas eh, paceļas un nolaižas Kempino lidostā eh, ļoti pie tam pārlidojot eh, teritorijas ļoti zemu, ieskaitot dabas eh, parku, vēsturiskas eh, senās Romas celtņu drupas. Bez tam lidmašīnas lido pāri arī Romas dienvidu rajoniem ļoti zēmu, tur dzīvo pār par 400 tūkstošiem iedzīvotāju. Uh, Nemaz jau nerunājot par pašu Kampino un Marino uh, kopienām, kur arī dzīvo 80 tūkstoši cilvēku. Mēs esam lūguši Eiropas komisiju atvērt uh, pārkāpuma procedūru. Attiecībā uz Kampino lidostu šeit uh, civilās aviācijas pārvalde Itālijā m, mm, ir uh, uzņēmusies noteikti saistības, lai uh, veiktu ietekmes uz vīdi novērtējumu. Sākot ar 2002. gadu, tas ir laiks, kopš kura gaisa satiksmes intensitāte ir ievērojami pieaugusi, ir paplašinājušās. Bez tam ir jāizvērtē arī uh, pašas lidostas būvas un struktūras. Eiropas iestādes sacīja, ka uh, vajadzētu veidot plānu pilsētas lidostai, uh, un šīs lidostas ir pakļautas daudz lielākiem ierobežojumiem. Uh, vid, Vides izvērtējuma procedūra ir sākusies, tātad darbs pie eh, ģenerāla plāna izstrādes, taču eh, šķiet, ka lidosta netiks kvalificēta kā pilsētas lidosta, bet gan kā otrās kategorijas lidosta, un tai jau nav vairs tik stingras eh, vides prasības noteikts un ierobežojumi kā pilsētas lidostām un uh, izvērtējums notiek saskaņā ar īpašu likumu, um, kas ierobežo sabiedrisko apspriešanu tikai uz 30 dienām, parasto 60 dienu vietā. Un šāda veida uh, ietekmes uz vidi novērtējums būs ļoti ierobežots pēc sava rakstura. Un uh, tas ir tikai tādēļ, ka tiek piemērots lūk šis īpašais likums, leks speciālis. Mm. Mēs esam dzirdējuši bezgalīgi daudz mēlu un nepatiesības no mūsu iestādēm par šo lidostu. Un par to, ka Viterbo tiks e, būvēta lidosta, lai aizstātu Kampīno lidostu. 2010. gadā, 12. gadā jau vairs nebija runas par citas lidostas izbūvi bet par to, kā gaisa satiksme pārvietosies uz tālāk esošo Fjumičīno lidostu. Vīdes novērtē, izvēr, vides, ietekmes uz vīdi novērtējums eh, atkal eh, tika pasūtīts un veikts, eh, bet Kampino lidosts jebkurā gadījumā atgriezās pie tā, ka tā tika kvalificēta kā sekundāra lidosta. Respektīvi mūsu iestādes neievēro Eiropas tiesības, tiesību aktus un nerūpējas par cilvēku veselības aizsardzību. Paldies, vai komisija vēlētos kaut ko par to sacīt? Jā, patiešām, kā jau minēja lūguma rakstījies nīdzējs, notiek uh, Eiropas Savienības izmeklēšanas pilots procedūra. Mēs esam lūguši sniegt informāciju Itālijas iestādēm Pirms eh, dažām dienām tika uzsākta šīs lidostas vides ietekmes eh, novērtējuma procedūra un um, um tiek veidots jauns masterplāns. Iepriekšējā atbildē, ko Itālijas valdības sniedza komisijas iestādēm, tā apņēmās aptvert arī tos darbus, eh, kas um, ir veikti iepriekš, un izmantojot šo iespēju, es gribēju aicināt uh, lūgumraksta iesniedzēju uh, iesniegt visus eh, komentārus par šo lidostu vīdes ministrijai, jo procedūra ir eh, uzsākta, ir eh, līdz decembrim noteikts termiņš, kad var iesūtīt komentārus, un Itālijas iestādēm ir pienākums izpētīt situāciju šajā teritorijā un risināt to izmantojot visus atbilstošos līdzekļus. Gribēju pieminēt arī to, ka šī īpašā vidas ietekmes novērtējuma procedūra atbilst vidas ietekmes novērtējuma direktīvai. Mums bija uzsākta pārkāpuma procedūra, bet tā tika pārtraukta, jo objektīvā likumdošana mm, noveda pie tā, ka mēs atzinām, ka ietekmes uz vīdi novērtējuma procedūra atbilst Eiropas tiesību aktiem. Kā jau tika teicis iepriekš, šobrīd notiek pārkāpuma procedūra par to, ka netiek aktualizētas trokšņu kartes un rīcības plāni, un arī Čampīno lidosta jau tur ir aptvērta komisija pēta šīs lietas. Paldies! I open the floor to, to colleagues, Eleonora Evi. Tagad došu vārdu kolēģiem, Eleonora Evi, lūdzu. Tā, tad um, man šķiet, ka ir absurdi ka valsts lidosta, Čampīno lidosta, ir eh, darbojusies eh, pēdējos 13 eh, gadus bez pienācīga ietekmes uz vīdi novērtējuma veikšanas. Un principā mm, tā tad ir darbojusies bez jebkādiem ierobežojumiem ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic pirms tiek uh, veikti darbi, lai izvērtētu, kādu ietekmi tie atstās. Un uh, šiem novērtējumiem ir paredzēti arī konkrēti noteikumi un prasības. Es brīnos, kā novērtējumi vispār var veikt uh, tikai pēc 13 gadiem, Un pat ja tas eh, tiks veikts, kā mēs objektīvi izvērtēsim kritērijus, protams, ir būtiski turpināt šo darbu, ir svarīgi, lai šie novērtējumi tiktu veikti. Tomēr man šķiet pilnīgi absurdi, ka Eiropas eh, institūcijas nav sekojušas līdzi tam, kas un kad eh, tiek darīts It īpaši tāpēc, ka mēs visi zinām, ka ietekmes novērtējums ir uh, uzdevums, uh, kas ir jāveic valstī. Un tas, uh, protams, ir subsidiaritātes jautājums, bet arī Eiropas Savienībai ir jāpadara sava darba daļa, lai nodrošinātu, ka noteikumi, kas ir apstiprināti Eiropas līmenī, tiek ievēroti. Līdz ar to Es uzskatu, ka ir svarīgi atzīmēt sēkojošliet. Es eh, gan arī gribētu zināt, vai te ir kādi Itālijas valdības pārstāvi. Gribētos jau domāt, ka ir, bet eh, šķiet, ka droši vien nav viss. Mums vienkārši interesē, lai šām, šīm būtiskajām lietām tiks pievērsta pienācīga uzmanība. Uh, un uh, lai Itālija kaut ko darītu šī jautājuma labā pēc iespējas ātrāk, jo tas uh, skār ārkārtīgi daudzas ģimenes. Es domāju, ka slaidos um, ir skaidri redzams, ka attālums no lidostām, li, no lidostas līdz uh, dzīvojamām mājām ir 100 uh, metru. Tas ir ļoti niecīgs attālums, vai ne? Un Līdz ar to sanāk, ka lidosta faktiski atrodas ciemata centrā, un uh, turklāt tas uh, skar arī apjantīkas nacionālo uh, dabas pērku. Tā ir uh, no kultūras un uh, dabas viedokļa ļoti svarīga vieta, kas ir jāsargā, un tāpēc es uh, ceru, ka tiks darīts viss iespējamais, lai uh, izdarīt uz Itālijas uh, iestādēm spiedienu un um, atrisinātu šo lietu. Es uh, domāju, ka ir jādara viss iespējamais, lai atrisinātu šo problēmu. Neredzu, kungs, uh, jūsu vārdu, bet uh, šķiet, ka jūs esat uh, mūsu kolēģis, uh, tāpēc varbūt iepazīstiniet mūs ar sevi. Uh, Jā, protams, protams, es esmu Dario Kamburāno no FDD 5 zvaigžņu grupas, un mani ievēlēja vēlēšana apgabalā, no kura nāk arī petīcijas uh, iesniedzējs. Jā, man te ir kas piebilstams, bet uh, varbūt ne daudz vairāk, um, kā tas, ko teica um, lūgumraksta autors un uh, referenti. Romā drīz uh, tiks uh, svinēta jubileja un šķiet, ka mm, kaut arī noteikumi ir uh, pārkāpti, gaisa satiksme drīzumā pieaugs un līdz ar to sabiedrību vēl vairāk traucēs piesārņojums un trūksnis bet uh, es domāju, ka tas uh, lūguma raksta autoriem ir um, pēdējais salmiņš, um, pēd, kas uh, palīdz glābsties, um, un mums būtu jādara viss, lai mēs parādītu, ka tiešām mēs, mums rūp Eiropas pilsoņu situāciju. Mēs redzam, ka Tas viss ir noticis nelikumīgi. Protams, kā mums tas rūp, mēs visi esam Eiropas pilsoņi, mums vienam par otru vajadzētu rūpēties. Labi, kā jau sacīja komisija, notiek uh, izmeklēšana par šo jautājumu, un mēs saņemsim arī atbildi uz jautājumu, kas pavisam nesen komisijai tika uzdots, ja pareizi sapratu. Mēs ceram, ka komisija sazināsies ar lūgumu raksta komisijas sekretariātu pēc iespējas ātrāk. Un vēl es uh, gribēju vērsties pie lūguma raksta iesniedzēja, vēlreiz atkārtojot to, ko sacīja komisija. Uh, jūs uh, nosūtiet savus uh, komentārus arī atbildīgajām dalībvalsts iestādēm. Tas varētu būt ļoti liederīgi. Un, protams, ja kolēģi man piekrīt, es ierosinātu, ka mēs uh, paturam šo lūgumu rakstu atvērtu, jo gal galā tur vēl notiek izmeklēšana. Un uh, aizsūtīsim asu vēstuli Itālijas iestādēm. Lūdzot, uh, paskaidrojumus pār lietas būtību jautājumā, kur šobrīd skatām kolēģi. Ir bijuši gadījumi, kur pārasta vēstule no šīs komitejas ir uh, fundamentāli mainījusi situāciju. Un uh, es jau to nesaku tikai tāpēc, ka vēlos uh, ko jauku pateikt. Es patiešām uh, ir pierādījies kā labs darba modelis, jo tad, ja iestādes saprot, ka mēs sakojam kādai lietai, arī viņi veic attiecīgas soļus. Un, protams, šīs vēstules ir publiskas, tām var piekļūt sabiedriskās plašsaziņas līdzekļi un uh, turpināt šīs problēmas uh, skatīšanu. Uh, bet iesim tālāk. Man ir ļoti garš saraksts ar lūgumu rakstu autoriem, kuriem es gribētu dot uh, divas minūtes katram, bet ne vairāk, jo mums ir jāturpina strādāt arī ar citiem. Uh, um, lūguma rakstiem, bet uh, vispirms vārds uzrunāja Hēgerai vai jūsu kolēģiem vienalgam. Paldies, es esmu Džons uh, Stjorts un es esmu Suzanas kolēģis. Uh, vispirms liels paldies uh, par to, ka nosūtīsiet uh, mūsu um, vēstuli citiem direktorātiem, tas tiešām varētu būt liederīgi, bet pastāv briesmas, pastāv risks, ka neviens nerisinās uh, nodokļu jautājumu, kā jau jūs pareizi teicāt varbūt šobrīd direktīva noteikumi netiek pārskāpti, bet individuālās dalībvalstis ir ļoti atturīgi noskaņotas par eh, nodokļu ieviešanu aviācijai, jo pretējā gadījumā tās eh, zaudēs konkurences cīņā citām valstīm. Tāpēc mans jautājums ir tāds, vai tiešām nepastāv risks, ka nekas netiks darīts, jo Eiropas Savienība nejūtas atbildīga dalības valstīm vienām pašām ir bail kaut ko darīt, jo te varbūt parādās problēma ar konkurenci. Un uh, eh, Sūzan izmantos pēdējās 45 sekundes, kas man tika dotas. Paldies! Uh, Es tikai vēlējos uh, uzdot jautājumu, kā mēs varētu nākotnē iesaistīties šajā procesā, lai nepazaudētu, tā teikt, no redzes loka mūsu pašu lūgumu rakstu. Varbūt uh, jūs varat tā uh, sniegt šo atbildi visiem. Un vēl es gribēju teikt lielu paldies, jo es pamanīju, ka jūs esat pamanījuši šīs problēmas. Uh, apjomu, kas uh, ir kļuvusi par iemeslu pilsoņu iniciatīvai visā Eiropā, un uh, tas palīdz saprast, cik būtiski ir šī problēma. Te es arī pielikšu punktu. Paldies! Lielas paldies, un tagad uh, vārdu došu Manfrīdam Trantem. Nē, neizteiksieties. Labi. Emanuēlā Letaksie, Antoāns Vilemī. Jā, es gribēju jums pateikties priekšsādātāji par to, ka atstājāt mūsu lūgumu rakstu atvērtu, par to, ka sapratāt šīs problēmas apjomu, par to, ka prasīsiet Beļģijai paskaidrojums. Man ir eh, divi komentāri. Pirmā, eh, Beļģija ir valsts, kurā ir trīs uh, reģioni, bet uh, Beļģijas uh, federālajai valdībai ir uh, pienākums uh, veidot šos uh, gaisa transporta maršrutus, un tā ir arī atbildība par Eiropas uh, noteikumu ievērošanu. Kā jūs teicu, mēs uh, saprotam, ka tā ir uh, Eiropas. Uh, uh, direktīva, es ļoti labi saprotu, kādi noteikumi ir direktīvā 598-2014, bet 2002. gada 49. gada direktīva paredz uh, veidot rīcības plānu un trokšņu kārti, un Beļģija neko nav darījusi. Varbūt tas ir saistīts ar Beļģijas federālo struktūru, un varbūt um, tur pastāv zināms pretruns, un tas nozīmē, ka nekas nenotiek, un līdz ar to trokšņu mazināšanas rīcības plāns tiek, tā īstenošana ir pilnībā nobloķēta, un visa labā prākse, ko prasa starptautiskās organizācijas un uh, citas, citi dokumenti netiek īstenot, un mēs uh, saprotam, ka mēs esam Eiropas uh, centrā, Eiropas institūcija centrā, un komisijai būtu jāuzsāk pārkāpuma procedūra pret Beļģiju par direktīvas noteikumu pārkāpumiem. Uh, Likonces kundze, es došu jums vārdus divām minūtēm. 30 sekundes tikai. Es gribēju jums pateikties, jo saprotu, ka uh, Francija uh, kārtējo reizi nav bijusi uzdevuma augstumos, un es um, gribēju pievērst uh, jūsu uzmanību tam, ka uh, ekoloģijas ministrija Parīzē nav spējīga neko konkrēti pateikt. Un liels paldies jums, un es uh, ļoti priecājos, ka šis lūgumraksts paliek atvērts un ceru, ka uh, komisija ietekmēs valdību Francijā un mm, uzsāks pārkāpumu procedūru. Silvijā Cūfī, lūdzu, paldies! vēlējos eh, runāt, eh, vēl, vēlējos dot vārdu mūsu eh, asociācijas pārstāvēs. Patāčikundzei, mēs gribētu piekrist tam, ko teica Tamburāno kungs. Mēs vēršamies pie Eiropas, jo uh, savas sūdzības esam nosūtījuši visām Itālijas iestādēm, mm, tomēr pilnībā bez rezultātiem Republikas prezidentam, vīdes ministram, transporta ministram mēs varētu te iesniegt veselu sārakstu, bet nekas nav mainījies. Mēs esam cēluši prasības tiesās, iztērējot daudz naudas, bet arī tas neko nav devis, un tāpēc ceram, ka uh, tiks izstrādāts jauns plāns, un mēs tiešām esam nobažījušies, jo tiek plānots paplašināt lidostas darbību, bet uh, nākas secināt, ka tas viss ir tikai uz papīra, jo neviens solījums nav pildīts. Te es uh, atkal runāju, ka pieminēšu to, ka uh, tā ir lidostā, kas faktiski tika īplānot kā pilsētas lidosta, bet šobrīd ir trešā lielākā lidosta Itālijā, un tas ir nesaprātīgi, jo 50 km tālāk ir Montekjārī lidosta, kura netiek izma izmantota un kurā, kuras ietekme uz vīdi ir praktiski līdzvērtīga nulē. Un mēs vienkārši nesaprotam šo plānu. Un uzskatām, ka tad, ja iejauktos Eiropa, rezultāti būtu labāki un varbūt uh, arī Itālijas uh, iestādes beidzot sāktu domāt. Tā ir īsta Eiropieša balss. Ticiet man, es ārkārtīgi priecājos to dzirdēt. Līdz ar to esam pabeiguši skatīt uh, jautājumus, kas skāra uh, aviokompānijas gaisa piesārņojumu. Un uh, manā sarakstā gan ir vēl viens runātājs Roberto Barkaroli. Vārds jums. Paldies! Vēlējos uh, teikt paldies komitējai par jūsu interesi un par to, kā paturējāt mūsu lūgumu rakstu atvērtu, bet paldies arī Eiropas komisijai par paveikto, par to, ka tā ir uzsākus pārkāpumu procedūru. Un tomēr es uzskatu, ka atgriežoties Itālijas gadījumā pie nacionālajām eh, struktūrām nebūtu nekāda efekta, jo mēs eh, pirms dažām dienām vērsāmies pie tiesneša Itālijā. Uh, un uh, iesniedzām vairāk nekā tūkstošu sūdzību. Nacionālā um, lidostu iestāde uzsāka procedūru tikai tāpēc, uh, ka ir uh, tāpēc, ka lūguma raksta komiteja izrāda interesi par šo jautājumu, un tad, ja lūguma rakstu komiteja un um, komisija iz, izdarīs spiedienu uz uh, Itālijas iestādēm, tad uh, varbūt kaut kas arī virzīsies uz priekšu. Es uh, lūdzu jūs turpināt to darīt, jo tikai tā mēs varēsim kaut ko panākt. Es jums varu apsolīt, ka mēs uh, pieņemam zināšanai tam, ko jūs šodien teicāt, un es varu jums. Uh, apliecināt, ka jums Uh, ka jūs nevēršaties pie mums uh, par velti tāpat vien. Jā, bet arī mūsu iespējas ietekmēt situāciju ir ierobežotas, jo pastāv subsidiaritātes uh, princips, pastāv direktīvas un mums ir jāsaglabā līdzsvars uh, starp visām šīm lietām. Tomēr, manuprāt, uh, šodien, izmantojot horizontālu pieeju, mums izdevās labi pastrādāt. Jūs uh, kā lūgumrakstu iesniedzēji varējāt uzklausīt viens otru, un mēs redzējām arī dažādus aspektus, kas izriet no šīm pētīcijām. Mēs saprotam, ka uh, Te pastāv horizontāls problēmas, tāpēc nosiltīsim petīcijas transporta un NV komitejām kopā ar vēstuli, norādot, ka pilsoņi par to pauž lielu interesi, norādot arī to, ko jūs līdz šim esat darījuši pieminot kādu kaitējumu, tas nodara vidē, nemaz jau nerunājot par to, kā cieš eh, cilvēki, kā jūs eh, to visu norādījāt. Un šķiet, ka tas ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt. Es vēlējos eh, pateikties jums par to, ka mm, jūs esat šeit, ka esat um, Briselē, šobrīd uh, spīd saule. Un eh, atgriezīšos pie jautājuma, ko jūs pieminējāt. Jūs vienmēr esat laipni aicināti sazināties ar lūgumu raksta komitejas sekretariātu, lai pārliecinātos, eh, kādā stadijā ir jūsu lieta, kas ar to notiek, vai tiek saņemti līdzīgi lūgumu raksts. Lūdzu, dariet to, saglabājiet ar mums kontaktu, un mēs uh, Mēģināsim darīt visu, ko iespējams, lai saglabātu kontaktus ar jums, apmainītos ar informāciju un jaunākajām ziņām. Visi, kas iesūtīja lūgumu rakstus saistībā ar lidostām, paldies par jūsu iniciatīvu. Nu vēl visiem jauku mājas, jā, ceļu un visu to labāko. Un tagad pievērsīsimies uh, pilnīgi atšķirīgai tēmai. Petīcija 23, 84, 2014 saistībā ar vilku populāciju Saksijā, Vācijā, un ir arī citi lūguma raksti, bet mēs tas skatīsim atsevišķi. Vai Adolfs Vits ir klāt? Tad es došu vārdu jums. Could you please use the microphone? Vai jūs varētu ieslēgt mikrofonu? Nē, nē. Im Namen, im Namen äh, der Kreisjägerschaften Ost. Austrum Saksijas äh, rīcības äh, grupas locekļu vārdā, kas pārstāv, kas, kuras interešu punktā ir vilku populācija Vācijā kopš 2000. gada. Es pateicos jums par to, kas esat lēmuši skatīt mūsu lūgumu rakstu. Uh, Mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka mēs uh, nevienmēr uh, sastopamies ar dzirdīgām ausīm. Kopš mūsu petīcijas iesniegšanas Eiropas parlamentā iepriekšējā gadā uh, vilku populācijas ātri attīstība Vācijā ir turpinājusies, un, protams, nevar noliekt, ka tas ir es vides direktīvu panākums, to es gribēju izcelt, tomēr gribēju uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka vilki tāpat kā uh, visi dzīvnieki ir tiesīgi dzīvot dzīvotspējīgās populācijās, ņemot vērā to, ka arī cilvēks ir daļa no dabas ekosistēmas. Un tomēr šie panākumi noved arī pie būtiskiem konfliktiem. Un to īpaši izjūt ganāmpulku īpašnieki, un tādējādi tiek daļai apdraudēta tradicionālā lūpkopība laukos, kā arī cieša dzīves standarts tiek novērots, ka iet bojā daudz dzīvnieku, it īpaši stirnas, un tie cieš arī muflonu populācija. Arī personiskās brīvības jūtamais ierobežojums saskaņā ar aktuālo vides aizsardzības organizācijas informāciju. Uh, viena trešdaļa aptaujāto ir sastapusies ar vilkiem. Uh, brīvi pasāgājoties dabā. Mēdī nonivelē vilfu, vilku radīto briesmu potenciālu, bet uh, tas joprojām samazina vilku klātbūtnes akceptanci, un tas nozīmē, ka līdz šim praktizētā vilku populācijas pārvaldība ilgtermiņā nav dzīvotspējīga. Mūsu mērķis ir panākt līdzsvaru starp um, akceptanci iedzīvotāju vidu un uh, saistībām vidas aizsardzībā. Uzskatām, ka nedrīkst vairs nekontrolēti ļaut uh, vilkiem vairoties, jo mēs uzskatām, ka tas uh, varētu radīt konfliktu situ, situācijas, tāpēc populācijas regulēšana atbilst starptautiskajām konvencijām un regulām, jo vilku populācija Eiropā šobrīd vairs nav apdraudēta. Šobrīd uh, Brīvā dabā Eiropas Savienībā dzīvo vairāk nekā 10 tūkstoši vilku, jo CN 2004. gadā vilku ir klasificējusi kā dzīvnieku sugu, kas vairs nav apdraudēta. Un uh, saskaņā ar panākto uh, vilku populācijas pieaugumu arī vides apsvērumi varētu dot pamatu populācijas regulējumam. Uh, Līdz, šinai, līdz šim publicētie visi zinātniskie pētījumi, kas 2013. gadā tika veikti Polijā, ir konstatējuši, ka mm, Vācijā, Polijā un Baltijā mm, vilku populācija ir pieaugusi tādā mērā, ka mm, notiek ģenētiska DNS apmaiņa, un šie, šīs zinātniskās atziņas kā arī pierādījumi par ģenētisko saistību ļauj mums cerēt uh, uz dzirdīgām ausīm šajā parlamentā. Mēs, uh, kā Austrumsaksijas mēdnieki, iestājāmies par to, lai vilku populācija tiktu pārcelt no 4. pielikuma FFHRL uz 5. pielikumu, kā uh, Um, bioloģiskās daudzveidības uh, principam atbilstoši lēmums. Mēs aicinātu nodrošināt vilku populācijas sociālu ilgspēju, jo vilks kā plēsēji dzīvnieks uh, un um, kā faktors slimību izplatīšanā cilvēku un mājdzīvnieku populācijā nedrīkstētu tikt uh, akceptēts visur. Bet es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka ir nepieciešama dzīvotspējīga vilku populācija un um, cilvēkam iespēja būt uh, daļai no dabiskās ekosistēmas. Ir nepieciešama zinātniski pamatota pārobežu uh, uz populāciju balstīta vilku populācijas pārvaldība balstoties uz atbildīgu monitoringu. Mēs esam gatavi dialogam, sadarbībai un pieredzes apmaiņai vietējā, nacionālā un pārrobežu līmenī, lai atrisinātu konfliktus starp cilvēku un vilku populācijām. Mūsu mērķi atbilst arī Vācijas mednieku savienības šī gada jūnijā Dresdenē apstiprinātajam nostājas dokumentam par vilkiem. Paldies! Thank you very much. I give the floor to the Commission. Ļoti labi, vārds komisija. Sir. Thank you very much. Liels paldies. Sākšu ar sākotnējiem komitējiem, jo šis lūgumraksts un arī nākošais liecina par to, ka šodien ir daudzi izaicinājumi lieliem eh, suņveidīgiem un īpaši vilkiem viņa aizsardzībai. Es runāšu no ES tiesību aktu viedokļa. Lielie plēsēji, tā skaitā vilki, ir daļa no Eiropas bioloģiskās daudzveidības mantojuma un nesaraujama Eiropas ekosistēmas daļa. Viņiem ir nozīmīga loma ekosistēma darbības nodrošināšanā. Tiesgan nesenā lielā plēsēju populācijas atkopšanās Eiropā neapšaubām ir liela populācijas saglabāšanas e, veiksme. Taču šo sugu īpaši vilka atgriešanās tajā teritorijā, kur to nav bijis ilgu laiku, desmitiem gadu vai pat simts gadu kā Vācijā, šī atgriešanās bieži vien ir saistīta ar virkni strīdu. Piemēram, ir grūti uzturēt e, mājas dzīvniekus pie, pie labas veselības un dzīvības. E, tas arī tiek e, skar konflikts ar medniekiem, tā skaitā arī ir konflikti, kas saistīti ar vietēju iedzīvotāju bailēm par viņu personīgo drošību. Tas jo īpaši attiec, manuprāt, uz lāčiem vien. Tāpēc mums ir, tas ir jāatzīst. Un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mazinātu šo strīdu ietekmi un lai vairotu sabiedrības eh, acīs vilku pieņemamību un lai rīkotos lauku iedzīvotāju interesēs. Šajā lūgumrakstā izskanēja viens arguments par eh, kaitējumiem eh, ganāmpulkiem. To minēja lūgumraksts iesniedzējs. Man jāsaka, ka komisijas regulāri nesaņēma informāciju par eh, kaitējumu ganāmpulkiem no dalībās puses dalībās un tādu pienākumu, bet no Vācijas mums ir šādi dati, tāpēc, ka pirms vairākiem gadiem mēs pasūtījām pētījumu, to īsteno Eiropas vadošie eksperti un zinātnieki lielo plēsēju jomā. Un šie dati attiecībā uz Vāciju liecina par to, ka kaitējums ganāmpulkam ir diezgan neliels salīdzinājot ar, salīdzinot ar citām kaimīnvalstīm. Piemēram, 2017. gadam statistikas dati liecina, ka apmēram 225 lopi mm, cieta no vilku uzbrukumiem Tātad 225 gadu laikā galvenokārt tās bija aitas. Mēs arī zinām, ka Vācijā šādi zaudējumi tiek kompensēti no varas iestāžu puses. Mēs arī zinām, ka Vācijā iestādes ir ieviesušas sistēmu, kas atbalsta preventīvos un aizsardzības pasākumus tur ir runa par eh, kanāmpūku sargājušiem suņiem un eh, elektriskiem žogiem, kas ir tieši paredzēti, lai atvairītu vilku uzbrukums kanāmpūkiem. Mēs arī zinām to, ka Vācijā un konkrētajās pavalstīs tiek izmantoti, tiek izmantots EIS finansējums, lai atbalstītu šādus aizsargājošos pasākumus. Es runāju par lauka attīstības programmas Saksijā un Brandenburgā. Tās arī sniedz atbalstu uh, elektrisko žogu izveidei un ganāmpulka uh, aizsargājušo suņu ieviešanai. Vēl viens arguments par vilku uh, aizsargāšanas statusu Vācijā. Saskaņā ar Vācijas iestāžu iesniegtiem datiem. Te ir runa par ļoti nelielu uh, populāciju, kas uh, tiek apdraudēta un tās uh, status uh, izdzīvošanas ziņā nav ļoti spēcīgs. Un šīs status vērtības attiecībā uz 2007. un 2008. gadu runā par 39 vilkiem visā Vācijā. Tikai 39 vilki. tiek ņemti vērā dati no 2011. un 2012. gada, un tur ir runa tikai par 33 pieaugušiem vilkiem. Mēs nesaskaramies šeit ar plašu populāciju labā uh, izdzīvošanas statusā. Tā ir neliela apdraudēta populācija saskaņā ar dzīvotņu direktīvu. Šāda populācija tiek 3 stingri aizsargāti. Tās medīšana ir aizliegta saskaņā ar dzīvotņu direktīvu. Taču dalībvalsts drīkst piešķirt izņēmums arī šādos gadījumos. Tādos konkrētos gadījumos, kas ir paredzēti direktīvā. Un dalībvalsts var šādi rīkoties, paredzot, ja tas e, nesamazina e, aizsardzības, eh, šim dzīvniekam aizsardzības status rezultātā panākto atkopšanos. Lūguma raksta iesniedzējs nepārprotam pieprasa tiesību aktu mājas par eh, vilka legālā statusa izmaiņu Vācijā. Un saskaņā ar lūgumu rakstu iesniedzēju vilkam jānonāk no ceturtās, ceturtā pielikumu, kur ir eh, nepārprotama aizsardzība, uz piekto pielikumu, kur varbūt pārvaldīt medīšanu. Komisija neatbalsta šo viedokli, to apsverumu dēļ, kurus izskaidroju, un komisija katrā ziņā nav paredzējusi grozīt dzīvotņu direktīvas pielikumu. Pielikums to paldies. Es paldies sapiem priekšsēdētāju, vēlos dot vārdu tagad kolēģim. Būdiļu Valēro kundze, lūdzu. Jag vill börja med att säga att jag är glad att... Paldies! Es esmu gandrīz par to, ka komisija nav nodomājusi grozīt dzīvot direktīvu. Arī es Zviedrija pati un dzīvoju tādā zonā Zviedrija, kuri ir visvairāk vilku un e, lāču visā valstī. Un debates par uh, vilku medīšana ar vienu ir bijušas aktuāls, un tomēr es nevēlos, lai tāpēc tiktu grozīts ar dzīvokļu direktīvu pagātnē. Šāds debats ir norisinājušās. Proti, mums tika teikts, ka vilks ir bīstams, cilvēkiem bija bail no vilka, un ka bija pārāk daudz, ka ir pārāk daudz vilku tik nelielā zonā, kur cilvēki dzīvo. Tur bija arī runa par dabas aizsardzību tā tālāk. Tas bija tāds kā strīds, bet tagad mēs esam izveidu piešķīruši sev veidus, kā sevi aizsargāt. Piemēram, ir kompensācija, ja tiek zaudāts ganāmpulks vai kāds lops vilku uzbrukuma dēļ, un arī ir piešķirt līdzekļi elektriskā žoga izveidai. Manā reģionā, tur, kur es dzīvoju, Uh, vilks eh, medīja aļņus, un te lūk arī ir konkurence par aļņiem, jo arī mednieki grib tos medīt. Cilvēks pats grib nogalināt aļņus, nevis eh, ļaut vilkam to darīt. Es domāju, ka jābūt gataviem dalīties medījumā. Mēs varam medīt aļņus tāpat kā vilki. Mēs varam pastāvēt līdzās pēdējā laikā ārļu dēļ atkal ir sākušā šīs debatas par vilkiem, taču esmu gandarīts par to, ka komisija nav paredzējusi grozīt dzīvo direktīvu, jo, kā jau sacīja komisija, pašreizējā situācija nav ne mazākā iemesla grozīt šo direktīvu. Paldies! Jareks Valēns, lūdzu. Tā, es atvainojos. Azekama skundze vēlējās pieteicās runāt pirms jums. Paldies! Vēlos pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par viņu tekstiem. Tiešām jāvērš uzmanība uz vilku situāciju un ļoti labi, ka šis jautājums ir iekļauts Eiropas darba kārtībā. Tas ir svarīgi. Kāpēc tā saka? Tāpēc, ka vilks ir ir neatņemama dabas sastāvdaļa. Vilki tiek apdraudēti viņu izdzīvošana, tiek apdraudēti viņu biotopi, tiek izskausti, samazinās dabīgās uh, apdzīvotības zonas, arī tiek vajāti, uh, eh, medīt vilki. Tā ir populācija, kas tiek apdraudēta. Vispār brīnumainā kārtā vilks nav pazudis Uh, no e, zemes virsmas Eiropā. Ir jāatvieglo jaunu dzīvotņu izveidi vilkiem Eiropā. Tas netiec tikai uz Franciju, Zviedriju, Vāciju, bet te ir jādomā arī par tām valstīm, kur jau gadu desmitiem vilki ir pazuduši, izzuduši. Pat urbanizētās uh, teritorijas ir secinēt, ir uh, e, inesēti vilki. Pat uh, tur, kur es dzīvoju, pilsētā ir tādi uh, inesēti. Un bieži vien vilki nemaz nav bīstami, viņi arī nēd bērnus nost, un tad cilvēkiem rodas jautājums, kāpēc tad vispār uh, cilvēks kaut kā apdraudātu vilku. Uh, kāpēc, jo vilks taču pavisam nav agresīvs, viņš neēd mazas bērnus, meitenes vai pat vecmāmiņas. Tas ir tāds kā sarkangalvīts sindroms, kas manā skatījumā uh, no kā pilnīgi būtu jāatbrīvojas. Jā, vilks ēdz uh, dzīvniekus, jā, trušus, zaķus, aitas, uh, sirns, jā, vilki arī ēd uh, ganāmpulku dzīvniekus. Un uh, kazlēni lopkopiem jāaizsargā tāpat kā citi dzīvnieki. Mm, tāpat kā viņš rīkotos aizsargāties pret citiem faktoriem, kā piemēram plūdi gadījumā. Mums varas iestādēm arī ir sava atbildība. Varētu, piemēram, veikt padziļinātu populāciju pētījumu, kur nevienkārši tiktu skaitīti dzīvnieki, kā to dara mednieki, nepieciešams skrīnīgs monitorings un tāpēc ir nepieciešams budžets pētniecībai. Jāatrod arī pareizie veidi, lai aizsargātu mm, kazlēnus no vilkiem. Un pētījumi Slovenijā ir liecinājuši par šīs sistēmas efektivitāti. Mēs esam atbildīgi par biotopu labu kvalitāti jāpanāk, lai vilki varētu vairoties. Tāpēc mēs vēlamies, lai dzīvotņu direktīva nekādā ziņā netiktu vainot, gluži otrā, tikai stiprināt. Es uh, gribu saglabāt vēl piektajā pielikumā. Mums ir vēl viena atbildība par neitrālu izglītošanu, lai nevajag uh, nodarboties ar uh, rāganu vai vilku medībām un uh, sarkangalvītei nav jākļūst par mūsu līderi vilks vienkārši izseno savu darbu, attīrot mežu, un medniekiem par to nebūtu jāuztrauc. Eiropas komisija pavisam skaidri jāsaka, ka tā nav nodomājusi grozīt politiku vilku, vilku ziņā. Es ceru, ka politika tiks tikai stiprināta. Jā, Reks, Paldies. Nu jā, mēs visi piekrītam, ka jautājums ir ļoti neviennozīmīgs, saka Valēsas kungs. Uh, bet šobrīd, uh, protams, vilki vairs netiek apdraudēti, kā tas bija dažus, uh, tie nebija uz izzušanas robežas. Taču, protams, ka tur, kur vilki mīt, viņi apdrauda ganāmpulkus un, un, un, un arī meža dzīvniekus. Komisija izklāstīja savu viedokli, bet minēja, ka komisija trūkst uh, drošu datu un pietiekam daudz informācijas. Un es piekrītu Hazenkams kundzē, ka mums ir vajadzīgs vairāk informācijas un vairāk pētījumu. Tāpēc varbūt vajadzētu tieši uzdot jautājumu. Uh, Eh, respektīvi mums kā komiteja vajadzētu pieprasīt atbildīgajām iestādēm, atbilstošajai ministrijai Vācijā, uzdot konkrēts jautājums par to, cik liela ir populācija, par to, kādas problēmas rodas uh, iedzīvotājiem un kas notiek tad, kad vācu vilki krustojas ar poļu vilkiem. Un, uh, jā, mēs tiešām uh, būtu jāuzzina atbildes uz vairākiem jautājumiem, lai tiešām varētu saprast, kāda īsti ir situācija. Jo galu galā mums ir jāņem vērā, ka vilks ir apdraudēts suga un ka vilks ir ļoti vērtīga suga, un mums ir jānodrošina, jāprūpēs par to, lai vilks joprojām e, dzīvotu brīvā dabā. Bet beig beigās ir arī jādomā, kā pieaugoša vilku populācija ietekmē mūsu arī cilvēkus un uh, mūsu, mūsu dzīvi. Tā kā mums ir vajadzīgas vairāk informācijas, lai mēs vispār varētu pieņemt tādus sakarīgus lēmumus. Labi, paldies. Nu, liekas, ka visi eh, ietur apmēram vienādu līniju, bet es tagad vēlētos dot vārdu atpakaļ lūguma rakstiesniedzējam. Jūs man, kolēģi, pārāk nesat palīdzējuši atrisināt šo lietu, bet došu vārdu. Uh, lūguma rakstiesniedzējai. Mikrofonu lūdzu runātājam. Jā, paldies. Paldies par šo iespēju izteikties. Jā, nu, klausoties, kādu rezonanci šī tēma ir radījusi šajā parlamentā, Nu, es negribu piekrist visiem izteikumiem, ko es šeit e, dzirdēju. Un, jā, un es arī kaut kā nepareizi saspiedu tās tulkojumu pogas un, un, un angliski visu tā īsti nesapratu, bet svarīgi ir sniegt pareizos skaitļus, e, cik tad vilku mums e, Vācijā ir. Un polki vilki tiek monitorēti, un 2013. Eh, gadā 12 eh, eh, vilki ir reģistrēti Vācijā, un 30, tātad 21 ģimene Un uh, jūs varat iedomāties, cik tas ir kopā vilku, jo katrs bars sastāv no noteikta vilku uh, skaita. Un par to, vai uh, suga ir uh, apdraudēta vai nē, ir jāņem vērā uh, geogrāfiskais uh, aspekts. Un zinātniskā, zinātnieku atzinumi ir tādi, ka uh, noteiktu daļu varētu uh, medīt. Un arī ģeo, uh, ģeneriskā izpēte rāda, ka, ka ietekme uh, vai attīstība ir tāda, ka faktiski uh, suga vairs netiek uh, apdraudēta. Un man ir radies tāds iespējas uzklausot jūs, kā eh, vilks neapdraut eh, cilvēku. Nu, eh, lauku iedzīvotāji nesaprastu jūsu attieksmi. Nevajag uzskatīt vilku par, nu, tik nevainīgu um, dabas pārstāvi, kas galīgi neapdraud cilvēkus jo uh, arī zinātniski ir pierādīts, ka vilks var nogalināt arī cilvēku, jo pēdējos 15 vai uh, 50 gados uh, ir reģistrēti vairāki uh, uzbrukumu gadījumi cilvēkiem. Un, jā, kā vecmāmiņas, tie nav tikai, tās nav tikai vecmāmiņu pasakas, tas ir uh, fakts un zinātnieki, kas kaut ko saprot no visu šīs lietas, apstiprina šādu informāciju. Un tādēļ ir skaidri, ka lauku teritorijās, kur cilvēkiem ir jādzīvo, cilvēki arī ir pelnījuši aizsardzību. Thank you very much and thank you for having shared with us your experience. Paldies. Jā, nu, Protams, katram ir atšķirīgas pieredzes. Tas man atgādina man bērnību Zviedrijā, un visi mani uh, rādinieki uh, katru rudeni devās vilku medībās. Bet manā valstī uh, daudz vairāk kaitējumu rada lāči, nevis uh, vilki. But that's so much more difficult because we all have the perception. Nu visiem jau mums ir kaut kādas eh, priekšstats, kā ir tāds jauks eh, mīlācītis, eh, bet vilks ir tas sliktais, bet dzīvē ir otrādi. Cienījamie kolēģi, jūs tā īsti neesat man neko piedāvājuši, tā kā mans piedāvājums ir tāds. Tā kā šis ir strīdīgs jautājums, arī emocionāls, ko mēs varam darīt? Mēs varam nosūtīt uz Saksijas iestādēm um, vēstuli uh, un lūgt jaunākos datus par skaitļiem un faktiem, uh, kas raksturo situāciju ar vilkiem. Un mēs arī sekosim, kas tad īsti notiek komisijā. Un gaidīsim, vai būs kaut kādi rakstveida mm, dokumenti, eh, vai kas tāds varbūt komisija vēlētos te viest kādu skaidrību? Jā, mēs varētu sniegt papildus informāciju, kur mēs varētu tālāk varbūt viest skaidrību dažos jautājumos. Uz šo brīdi Es varu sniegt informāciju par dažiem punktiem, kur, eh, kurus es nekomentēju, bet ko minēja lūguma rakstiesniedzējs. Tātad konkurence starp medniekiem un lielajiem plēsējiem, kā piemēram vilkiem. Šeit svarīgi ir uh, nošķirt vi, to, kad vilks medī uh, mājlopus ko, protams, eh, no kā vajag izvairīties un eh, nevajag stimulēt, un eh, vilks, gadījums, kad vilks medī meža dzīvniekus, kas ir pilnīgi dabisks process, tā ir daļa no ekosistēmas funkcionēšanas, un tur mums nekādā veidā nav jāiejauc. Daudziem medniekiem tas, protams, nepatīk. Viņi uzskata, ka tā ir konkurence no uh, lūšiem un vilkiem bet mēs uzskatām, ka uh, briežu un stirnu populācija ir ievērojami pieaugusi. Tā ir daudz lielākā tā bija pirms 50 vai pirms 100 gadiem. Tā kā mēdījuma pietiek, pietiek gan uh, medniekiem, gan vilkiem. Protams, ka medniekiem jāņem vērā uh, plānojot savas medības fakts, ka šai teritorijā dzīvo arī vilki. Paldies, nu redzat, ja jūs pajautājat, jūs vienmēr uh, dabūnat atbildi. Tā kā jūs zināt, kad būs paziņojums, kurā būs detalizētāka informācija, un mēs paldies par šo informāciju. Esam to pieņēmuši zināšanai. Uh, Tā kā mēs paturam šo lūgumu rakstu atvērtu un gaidīsim jauno informāciju, kas e, nāks. Un gaidīsim arī informāciju no saksīs iestādēm par cipariem, faktiem un tā tālāk. Bet mēs pārējām pie nākamā punkta, numur 20, kas arī ir par vilkiem un šeit par Iberijas vilkiem. Uh, Un te es nezinu, kāda nu ir atšķirība starp Skandināvijas vilkiem un Eibērijas vilkiem. Un tās ir lūgumraks 1771 2013. gads. Mm, iesniedzējs Labo Mārlīs par dzīvotņu direktīvu. Un otrs lūgumraksts par uh, vilku uh, aizsardzības likumdošanas pārkāpumiem Astūrijas reģionā Spānijā. Un došu vārdu. Lūgumrakstu iesniedzējiem. Paldies, dāmas un kungi! Sveicināti! Vēlos parādīt jums uh, uh, video, te ir kalni, uh, Spānijā, tā ir mūsu dzīvā daba, Iberijas lūsis un um, Iberijas uh, vilki, iedomājieties, ka jūs ierodaties Spānijā un jūs ieraugat vilku. Nu, eh, un jūs palaimēs, jūs ieraugat, ka vilks tur pats zālītē spēlēs, un tad jūs izdzirdāt šāvienu, un divi vilki uh, sāpīgā agonijā jūsu uh, acu priekšā aiziet bojā. Nu, šis nav nekāds uh, izdomāts stāsts, un tas var faktiski rāda tādas divas pasaules Viena ir nākotne, kad vilks spēlē savu lomu um, dzīvotnē, kur attīstās ekoturisms, atbildīga uh, lauksaimniecība un um, dzīvo harmonijā ar dzīvo dābu. Un uh, otra dzīve, kad uh, trofeju mednieku um, lobijas uh, izplata bailes no vilka eh, zemnieku vidū. Un jāsaka, ka eh, šāda pieeja eh, pilda ar kaunu mūsu iedzīvotāju dvēseles. Cīnījot par, ceļojot pa Eiropu, iespējams, esat redzējuši arī jauno serita, seriālu um, The Hunt medības. Pēdējie pētījumi, eh, kas ir prezentēti šajā dabas televīzijas seriālā, rāda faktus eh, par to, eh, kāda ir situācija. Mēs apbrīnojam, piemēram, Āfrikas savvaļas suņu medību iemaņas, kas ir brīnumainas, kas, kā viņi veido, piemēram, šis, šo te savu bāru, ar kuru intelģenti var medīt, nodot zināšanas un, un tā tālāk un tā tālāk. Un e, būtu labi, ja šis parlaments tomēr nedotu e, mūsu valdībai jaunu licenci nogalināt. E, diemžēl Uh, trofeju mednieki meklē alfa uh, vilkus, ko nogalināt, un mēs šādā veidā iznīcinot spēcīgākos vilkus, uh, un lai varētu noturēt vai regulēt zālēdāju populāciju, Uh, nu, tad cilvēki apvaino vilkus par to, ka viņi uh, nogalina māja dzīvniekus. Bet 21. gadsimtā uh, tas, kas bija redzams BBC programmā cīņas starp politiskajām partijām, vairāk atgādina 19. gadsimtu. Iberijas vilks ir aizsargājums dzīvnieks Portugālē, bet šie uh, Portugāļu vilki, tikko viņi pāriet robežu, tiek eh, nošauti. Lai pārtrauktu šo traģisko netaisnību, mēs aicinām šo parlamentu paplašināt uh, uh, vilka aizsardzību uz visu uh, Iberijas pussalas teritoriju. Jums varētu likties saskaņā ar valdības informāciju, ka vilkam ļoti labi klājas Spānijā, bet tā tas nav tikai daži fakti. Pirmkārt, šī suga nav uh, labā saglabāšanas statusā saskaņā ar pirmo pantu dzīvotņu direktīvā. Labēlīgs status nozīmē, ka suga var sevi uzturēt ilgtermiņā, dzīvojot savā dabiskajā vidē, bet vilku populācija, kura tiek medīta, tiek deformēta un arī tās uzvedība tiek deformēta un tas vairs nepilda savu ekoloģisko lomu. Tādēļ šeit ir nepieciešama ļoti strikta aizsardzība. Valdības novērtējums par vilku skaitu ir uzpūsts par 40 līdz 50 procentiem saskaņā ar neatkarīgo pētnieku datiem, un šāda cipara uzpūšana uh, tikai tuvina uh, vilkus iznīcībai. Iberijas uh, vulk, vilki nonāca iznīcības priekšā apmēram pirms 50 gadiem. Mēs eh, nekavējot, mums ir nepieciešams nekavējoties beigt vilku nogalināšanu, ļaut dabīgi paplašināties populācijai, lai e, nodrošinātu gēnu plūsmu. Ļoti daudz pilsoņu uzskata, ka mēs šo slepkavošanu pārtrauksim un e, vilkiem būs nākotne. Neliksim viņiem vilties. Paldies! For, for Paldies jums, ka pastāstījāt mums savu stāstu un arī parādījāt mums ļoti skaistu video par eh, lielisko savaras dabu. Ar vienu ir patīkam kaut ko redzēt no reālās dzīves. Otrais lūguma raksts tiesnācējs arī ir klāt. Nūrie Menendez Viljāno Rodrīgas lūdzu vārds jums. Yes. Liels paldies! Es esmu viena no lūguma rakstu līdz iesniedzējām, bet patiesībā esmu šeit pārstāvot dzīvnieku observatorijas aizsardzības organizāciju. Šis lūgumrašs tika sagatavots 2013. gadā un mums sniedz tehniski atbalstu vairākas vidas organizācijas. Mūs atbalsta arī pār par 150 tūkstoši pārakstu ir cilvēki, kas atbalstīja Astūrijas vilka aizsardzību. Mēs lūguma rakstā nosodām piecas pārtraukums, kur netiek eh, ievērots Eiropas Savienības tiesība akti. Pirmkārt, tiek pārkāpts noteikums publis, publicēt mm, valdības lēmums, tas attiec uz eh, šajā gadījumā vilku uh, medīšanas atļauju. Tā, mūsu reģionā šādi lēmumi netiek publicēti. Komisijas atbildē ir atsauce uz faktu, ka lēmumi tiek uh, publicēti, ka tie attiec uz Piko Eiropas parku. Taču šis parks ir tikai daļa no tās teritorijas, par kur runājam, un atļaujas nogalināt vilkus Asturijas reģionā netiek publicēti. Nesen jaunās politiskās partijas ir parādījušās parlamentā Astūrijā, un viens no deputātiem lūdzis, lai tiktu publicēt šādu lēmumu. Un tas nozīmē, ka beig beigās pēc vairāku gadu pieprasīšanas mums ir tieša pieeja šīm rezolūcijām, kas uzrāda to, par ko mēs sūdzamies. Otrais pārkāpums attiecas uz uh, ikgada mm, ziņojumu nesagatavošanu Eiropas komisijai. Tas ir 62. pants dzīvotņu direktīvā. Patiesībā ir paredzēts, ka reizi, e, ka, divu, ka divreiz gadā ir jāsagatavo šāds ziņojums, bet e, netiek nosūtīta šī informācija Eiropas komisija, bet uz, uz šo pārkāpumu Eiropas komisija nav atbildējusi. 4. un 5. dokumentā, ko esam jums nosūtījuši, jūs redzat, ka pastāv sabiedrībā pieejami dokumenti, kuros ministrs atzīst, ka netiek sniegt informācija par vilku nedīšanu vai nogalināšanu un nav arī ietekmes novērtējums. Sabiedrībai nav pieejama informācija par šo vilku nogalināšanu. Līdz ar to uh, valstī, valstīs tam ir ļoti grūti sagatavot šādu ziņojumus. Trešais pārkāpums attiecas uz to, ka netiek ievērots pienākums saglabāt sūgu tajā dabīgajā apdzīvotības teritorijā. Ir divi plāni Asturijas reģionā 2015. gadā un pirms tam ir politika, kas paredz e, ierobežot vilku areālu uz Natura 2000 teritoriju. Šeit man tas ir tīrus papīrs. Zaļie reģioni ir Natūra 2000 teritorijas, bet pārējā teritorija baltā krāsā tiek uzskatīts par no vilkiem brīvu teritoriju, tātad vilku populācija tur ir izskausta, tātad pārējā Asurijas reģiona daļā. Tas nepārprotam ir ēst tiesību aktu pārkāpums. Mēs nesakām, ka tiek izmantoti neselektīvi, izmantos neselektīvas metodas. Mēs e, nosodām to, ka tiek sniegta atļauja nogalināt vilks un būtībā vilki tiek izskausti. Turklāt e, Natūra 2000 ir e, mednieku teritorija. Ļoti grūti tur uzturēt vilks pie dzīvības. Tālākais pārkāpums attiecas uz to, ka netiek īstenots pienākums pārbaudīt, ka populāciju uzraudzīšana ir vienīgais veids, kā nodrošināt izdzīvošanu populācijai. Tātad te ir pārkāpums 16. panam dzīvotņu direktīvā. Asurijas administrācija to ir apstiprinājusi. Neviens cits pasākums netiek īstenots, lai kontrolētu vilku populāciju. Vienīgais veids, kā tas tiek darīts, vienkārši tiek nogalināti vilki. Desmitajā dokumentā jums sniedzam doktoru darbu, un tur ir secināts zinātniskiem, zinātniskām metodēm, ka jo vairāk vilku tiek nogalināts, jo vairāk kaut, kaitējumi tiek nodarīts ganāmpulkiem, jo vilku bar tiek uh, izskaust un līdz ar to uh, vientuļi klīstoši vilki ķersies klāt viegli pieejamam mm, guvumam, proti ganāmpulkiem. Un arī no visas dokumentiem izriet, ka ir sākta pārkāpuma procedūra pret Spāniju, pamatā visu to, ko sacījām, un par to esam gandarīti. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka mēs esam vīlušies šajās politikās, kas tiek īstenotas, lai izskaustu vilku populāciju Astūrijas reģionā. Valsts līdzekļi netiek izmantot, lai finansētu jebkādu programmu, kas e, ļautu mierīgi līdzās pastāvēt vilkiem un cilvēkiem. Taču viens miljons eiro gadā valsts līdzekļi tiek sniegti uh, Uh, lai kompensētu zaudējumus uh, lopkopjiem bez jebkādiem preventīviem pasākumiem. Asturijas reģionā nav pat neviena uh, vilku populācijas atveseļošanas centra, un tas nozīmē, ka tad, kad dzīvnieki ir cietuši no uzbrukuma, viņi vienkārši tiek nodots privāt, privātos centros. Noslēgumā vēl sacīšu, ka mūsu rīcībā ir milzīgs dokumentu skaits un apjoms. Mēs jūs aicinām tajos ieskatīties, jo situācija tiešām ir ļoti smaga. Līdz ar to, dāmas un kungi, lūdzu uzturiet šo lūgumrakstu kā skatāmu. Ir četri pārkāpumi konstatējumi un pārkāpuma procedūra uz tiem visiem neatiec. Mēs vēlamies, lai šis lūgumraksts tiks skatīts arī turpmāks jo mm, daudzas dzīvnieku grupas ir atkarīgas no mūsu bioloģiskās daudzveidības. Paldies! Paldies vārds komisijai! Paldies! Es saprotu, ka šo divu lūgumu rakstu gadījumā izskan pieprasījums, kas ir uh, atšķirīgs. Tāds viens lūgumraksts pieprasa vienu lietu, otrs citu. Pirmais lūgumraksts 7071. 1771 pieprasa, lai komisija mainītu vilku legālo statusu sniedzot. Un otrs lūgumraksts piepra, un uh, lai tiktu pilnīgi aizsargāts, aizsargāt vilku sugu. Spānijas ziemeļus. Ja mēs salīdzinām abas situācijas, Vāciju un Spāniju, Vācijā, kā jau es teicu, ir neliela vilku populācija. Nu, tā var secināt no oficiāli iesniegtiem datiem. Tie attiec uz, 2000, uz laiku no 2007. līdz uh, eh, 12 gadam, tad 40-50 vilki. Mēs saprotam, ka populācija varētu būt ievērojami pieaugusi, un tomēr ar vienu runa par ļoti nelielu populāciju. Spānija mēs runājam par tūkstošiem vilku. Tūkstošiem vilku. Vācija juridiskais status ir stingra aizsardzība vilkiem. Vilku var nogalināt tikai tad, ja izmanto direktīvā paredzētās izņēmuma iespējas. Spānijā ziemeļos no du Duēru upes direktīva ļauj medīt vilkus, jo uz tiem attiec piektais pielikums. Tātad citi noteikumi, atšķirīgs legālais status. Saskaņā ar šo labvēlīgo uzturēšanas statusu Spānijas vilkam tika apstiprināts. Pavisam nesen to vēl izdarīja Spānijas iestāžu īstenotais izvērtējums saskaņā ar dzīvot direktīvu 17. pāntu. Šis izvērtējums ir apstiprinājis labvēlīgu saglabāšanas status gan Atlant Atlantijas eh, arēlam, gan arī ziemeļa arēliem, gan vidusjūras arēlam. Vidusjūras reģionā ir līdz 1800 vilki, un Atlantijas daļa ir 1600 uh, vilku apmēram tā. Katrā ziņā mēs runājam par plašu vilku populāciju, lielu. Un tā, kā jūs teicat, saskaņā ar direktīvu var tikt medīta, ja šis labvēlīgais saglabāšanas status ar vienu tiek uzturēts. Saskaņā ar mūsu rīcībā nonākušo informāciju mēs neesam identificējuši jebkādu dzīvotņu direktīvas pārkāpumu uh, attiecībā uz vilku populācijas pārvaldību no Spānijas iestāžu puses. Daži punkti attiec uz otro lūgumu rakstu. Medīšanas atļaujas. Mēs saprotam, ka tās bija pieejamas pēc interesēto cilvēku pieprasījuma. Mēs līdz ar to nevaram konstatēt kaut kāds pārkāpums direktīvai 2003 šērsvītra 4 par pieeju vides informācijai. Asturijas reģionā vilku nogalināšana nepieprasa izņēmumu izmantošanu saskaņā ar dzīvot direktīvas 16. pantu, jo tur vilki ir piektajā pielikumā iekļaut. Un tas nozīmē to, ka Spānijas iestādēm nav jāpliecina uh, alternatīvu risinājumu nēsamība. Un Spānijas iestādēm arī nav ik pēc diviem gadiem komisija jāziņo par populācijas stāvokli, jo tas nav iekļauts uh, izņēmumu režīmā. Mēs arī zinām to, ka pārvaldības plāns Asparijas reģionā pasāk kopš 2004. gada, un jauns plāns tika apstiprināts 25. martā 2015. gadā, un tur ir paredzēta virknes saglabāšanas pasākumu, kuru mērķis ir saglabāt eh, labvēlīgu saglabāšanas eh, status, kas ir bijis līdz šim. Un runājot par Natura 2000 teritoriju, šajā ziņā un runājot par eh, sešu gadu termiņa ievērošanu, mm, norādot, ka šī, šī teritorija ir īpaši saglabāšanas zona, uh, un jāizveido arī īpaši saglabāšanas pasākumi par šo lietu. Komisija tiešām ir sākusi pārkāpuma procedūru, tā ir nosūtījusi oficiālu paziņojumu vēstuli šogad februārī par 4. pāns 4. punkta pārkāpšanu un 6. pāns 1. punkta pārkāpumu dzīvot direktīvu. Taču tas ir horizontāls dabas jautājums. Tas neatiec konkrēti uz vilku, tas attiec uz visiem Spānijas teritorijām, kas ir eh, kopienas intereses, kas netiek norā, kas netiek, eh, kam nav īpaša aizsardzības status saskaņā ar sešu gadu termiņu. Mēs zinām, ka daudz jaunu dokumentu ir saņemti pēdējo pāris dienu laikā, bet par tiem man jāsaka, nebija iespējams tos izvērtēt līdz šim brīdim. Pat labam, pamatojoties uz mūsu saņemto informāciju, ko esam izvērtējuši, nevaram secināt, ka Spānija pārkāpus dzīvokļu direkt, direktīvu vilku populācijas pārvaldības jautājumā. Un atkārtošu to, ko sasīja arī citai, citam lūgumrakstam. Komisija pat labam nodoma grozīt uh, tiesību aktus un modificēt pielikums, taču piebildīšu, ka komisija pat laban īsteno visaptvarošu abu dabas direktīvu izvērtēšanu. Tas ir tā saucamais, eh, ves, tā ir tā saucamā veselības pārbaudas fitnes šķīvotņu un putnu direktīva tāpies. Komisija eh, nāks klajā ar sākotnējiem secinājumiem Pat labam mēs izvērtējam, kā šīs direktīvas līdz šim ir tikušas īstenots. Mēs pat labam nedomājam par jebkādu tiesību aktu grozīšanu šai ziņā. Pēdējais komentārs par dialoga nozīmi starp iesaistiem pusēm. Es jau minēju to, ka jāsamazina strīgi, strīdi attiecībā uz lieliem plēsējiem par vilkiem šai gadienā daudzu cilvēku grupu vidū. Tas attiec uz dabas aizsardzības organizācijām, mešsargiem, eh, laukiedzīvotājiem, medniekiem. Lūk, il, vilku ilgtermiņu saglabāšana, vispār lielo plēsēju saglabāšana ir iespējama tad, ja sabiedrība to atbalsta. Tāpēc ir svarīgi pēc iespējas vairāk ņemt vērā visu skatu grupu interesi. Šī mērķa vārdā komisija ir izveidojusi platformu par līdzās pastāvēšanu cilvēkiem un lielajiem plēsējiem. Šī platforma tika izveidota pērnā gada jūnijā un bija arī Eiropas uh, zemes īpašnieku, mednieku pārstāvi, vides organizāciju pārstāvi. Uh, arī eh, ziemeļu brieža audzētāju pārstāvi aizsargāto eh, rezervātu pārvaldnieku pārstāvi. Mērķis ir veicināt dialogu, apmainīties ar pieredzi, lai saprastu citu skatījumu un pēc iespējas vairāk veicinātu vie, uh, eh, risinājums, par kuriem panākt kopīgi vienošanās šīm konflikta situācijām, kas mūsu skatījumā ir nopietnas apdraudējums lielo plēsēju aizsardzībai. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu kolēģiem Eleonorai Vilūdzu. Grācie! Paldies! Es tikai vēlējos sacīt to, ka attiecībā arī uz iepriekšējo lūgumrakstu rakstu Mm, mēs noturējām diskusijas par ilgtermiņa pilotiskās daudzvedības vides stratēģiju vides komiteja un mēs secinājām, ka daba uh, iezvan trauksmes zvanu mums. Tas ir kas tāds, ko jūs redzat. Referenta paskaidrojumā. Ir arī Eiropas vīdes aģentūras ikgad ziņojums, un tajā ir sacīts, ka daba tiek apdraudāma un ka mums ir jāstrādā, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību. Ir tādas prakses kā, piemēram, zemes izmantojums būtībā zeme pastāvīgi tiek izmantota, lai uh, ļautu pilsētām izplesties, un tas viss vai arī infrastruktūrai, un tas skaitoja ekos, ekosistēmām un bioloģiskajai daudzveidībai. Mēs eh, redzam, ka šo lūgumu rakstu temats ir saistīts arī ar šo faktu. Es domāju, ka skaitļi visnotaļ atšķiras no iepriekšējiem skaidriem, ko esam dzirdējuši. Katra situācija, kāds konteksts ir atšķirīgs, tā tad ir jāskata viss kopainā. Taču es vēlos uzsvērt to, kā es uzskatu, ka ir jāmēģina rast veidu, kā lopkopji un cilvēki, kas um, mēģina aizsargāt uh, dzīvniekus, varētu iesaistīties dialogā. Te mēs, protams, runājam par vilku aizsardzību. Varbūt kļūšu nepopulāra, tā izsakoties, taču es esmu pilnīgi un absolūti pret medībām kā praksi manā skatījumā. Tas ir kas brutāls un mums jāatrod risinājums, kā aizsargāt uh, uh, savas dzīvniekus bez medīšanas. Ir vairākas prakses, kas mūsdienās ir pieejamas. Ir daudz cilvēku, kas nodarbojas ar šo lietu, daudz ekspertu šajā jomā. Tas attiec, piemēram, uz uh, savas dzīvnieku uh, nogalināšanu, lai um, pārvaldītu viņu skaitu. Uh, Tā, tad var uzskatīt, ka Eiropa mums nosūta trauksmes zonu. Paldies. Erika Valensa. Jā, Erika Valensa, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. No juridiskā viedokļa mēs te neko nevaram darīt. Mūsu komitejai nav nekādas uh, teikšanas šajā jautājumā, tāpēc mēs varētu to slēgt. Es uh, aicinātu paraudzīties uz faktiem. Habitātu direktīva nav pārkāpta medības, kas notiek, ir likumīgas. Mednieki ir saņēmuši atļaujas šīm medībām un ņemot to visu vērā. Viss ir, viss, kas tur notiek, ir pilnīgi likumīgi. Tāpēc uh, es arī neredzu, ko gan mēs tur kā komiteja vēl varētu darīt, tāpēc aicināt šīs uh, petīcijas uh, noslēgt. Kāze Kampas kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es uh, gribēju pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem par viņu darbu. Es arī neatkārtošu savu aicinājumu labāk, uh, nodrošināt labāku aizsardzību vilkiem, kā to pieprasa iepriekšējais lūgumraksts. Bet uh, es uzskatu, ka šo lūgumu rakstu nevajadzētu slēgt, to vajadzētu paturēt atvērtu. Uh, jautājumi, ko uzdeva komisija par uh, dastiem un par uh, izšautajiem vilkiem. Es nezinu, manuprāt, uh, sit, vai situācija Spānijā ir tik atšķirīga no Vācijas, jo. Uh, Manuprāt, šīs medības notiek ļoti lielā apjomā. Un es tikai gribēju atkārtot, ka ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt adekvātus datus, kas um, par kuriem tiek uh, zinātniskā veidā, kur tiek apkopot zinātniskā veidā, un runājot par dialogu. Tad, ja mēs uzsākam dialogu konflikts situācijās, atcerieties vienu lietu. Nevajadzētu aizmirst uz visu paraudzīties no vilku viedokļa. Jo atbildot uz iepriekšējo petīciju, jūs teicāt, ka tas, ka vilki mm, plosas auvaļas dzīvniekus, tas ir atšķirīgi nekā mm, mājas dzīvniekus. Bet no vilka viedokļa mm, gan uh, aitas, gan uh, briežā nomedīšana vilkam ir viens un tas pats, paturiet to prātā. Lielas paldies! šķiet, ka runātāja vairāk nav. Vēro kundze, jā, arī es uzskatu, ka ir nepieciešama labāka informācija. Mums ir jāzina, cik uh, vilku Spānijā tiek uh, izšauts. Mēs dzirdējām, ka to pašlaik ir vairāk nekā tūkstotis, bet uh, cik tad tiek nomedīti? Gribētu zināt, kur tad uh, ir šis līdzsvars. Jā, jā, es. Uh, domāju, ka mums ir jāpieliek punkts šim darba kārtības jautājumam. Dzirdēju, ko teica Valences kungs, viņš ierosināja noslēgt abus lūguma rakstus. Es ierosinātu noslēgt pirmo lūguma rakstu 17. Lūgumraksts 1771 nosūtīt Spānijas iestādēm, lai Spānijas iestādes zina, ka mēs ar šo lietu esam nodarbojušies. Un otro lūgumrakstu, es domāju, kā te jaunākā Informācija ir tāda, kas komisija būtu rūpīgi jāizpēta, un tāpēc es ierosinātu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, līdz um, komisija būs iespēja pārbaudīt to informāciju, kuru ir snieguši pētīcija autori. Varbūt mums izdosies arī ko jaunu uzzināt par šo lietu. Vai mēs uh, varētu šādi rīkoties? Kurš uh, vēlētos par to izteikties? Kāda ir kampaskundze? Jā. Vai tiešām starp šiem diviem lūgumu rakstiem ir tik milzīgas atšķirības? Ja tādu nav, tad mēs varētu paturēt eh, atvērtas abas lūgumu rakstus līdz uh, eh, komisija sniedz atbildi uz vienu no tiem. Es domāju, jā, šāds viedoklis varētu būt, bet uh, tas ir bezjēdzīgs, jo komisija uh, var izvērtēt lūgumu rakstu, veikt skaidru novērtējumu, pateikt, ka noteikumi, ko paredz dzīvotņu direktīva, nav pārkāpti, kā to norāda lūgumu raksts. Mēs jau te varam būt emocionāli, rīkoties citādi, bet eh, tam nav jēgas. Otrā gadījumā mums ir informācija, kuru mēs varētu pētīt, analizēt, eh, tad tam ir kāda, kāda, kāda jēga. Uh, Vēl kāds? Jā, Valēro kundze. Izskanēja informācija, ka pirmajā lūguma rakstā nesot pieejami pielikumi vai, vai, tam, vai kā tam līdzīgi. Ja tas tā ir, tad uh, mēs nevaram slēgt pirmo lūguma rakstu. the information here is that Informācija ir tāda, ka mums šie pielikumi nekad nav bijuši iesniegti, tāpēc mums savā rīcībā ir jābalstās uz to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, tāpēc es uh, ierosinu vēlreiz noslēgt pirmo lūgumu rakstu un dziļāk iznaudzēt otro. Labi, tā arī darīsim. Tagad jāvirzās priekšā. Pārēsim pie uh, pēdējā lūguma raksta. Mums jau ir 12 minūtes, bet uh, lūguma raksta iesniedzēja nav klāt. Tas ir uh, Zviedrijas pilsonis, un tas diezgan neparasti. Lūguma raksts 0011 2015 par Zviedrijas uh, valdības uh, nostāju vilku, par vilku medībām. Atgādināšu situāciju. Komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret uh, Zviedriju, tas noticis 2010. gadā saistībā ar to, ka tiek piešķirtas medību atļaujas un 2014. gada jūlijā tā uzsāka pārkāpumu procedūru otro reizi. Šoreiz par piekļuvi tiesas procedūrām un it īpaši par vidu medību licenšu izsniegšanu, administratīvo lēmumu pieņemšanu. Es aicinātu tagad pēc iespējas ātrāk informēt par to. Paldies, priekšstādītāji. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Jā, lūguma raksts šī gadījumā mm, vēlas noskaidrot, kāpēc komisijai ir bijis nepieciešams tik daudz laika, lai iegūtu skaidrību par nelikumībām, atļauju piešķiršanā vilku medībām Zviedrijām. To pēc līguma no vienas puses, no otras puses komisijai ir rīcības brīvība. Uh, pārkāpumu procedūru uzsākšanā. Un tā kā tā ir eh, komisijas iniciatīva, bet uh, nacionālās tiesas ir galvenokārt atbildīgas par to, lai es noteikumi tiktu piemērot pareizi, ir nepieciešama efektīva piekļuve tiesai, un komisija uzskata, ka pārkāpuma procedūra dod eh, dalībvalstīm iespēju brīvprātīgi labot uh, situāciju ar uh, es noteikumu pārkāpšanu, un tikai tad, ja pārkāpumi turpinās, komisijai ir tiesības um, ierosināt, celt prasību pret valstīm Eiropas Savienības tiesā Zviedrija. 2011. gadā uzsā ļāva uzsākt vilku medības un turpināja to arī 2013., 14. un 15. gadā, un kā jau tika sacīts, 2011. gadā tika uzsākt pār, pārkāpuma procedūra, nosūtot Zviedrijai divus brīdinājumus par šo jautājumu. 2013. un 2014. gadā Zviedrijas tiesas efektīvi uh, risināja jautājumus, kas saistās ar uh, atļauju piešķiršanu, jo pastāvēja iespējas tās pārsūdzēt, tiesas uh, darbojās efektīvi un uh, ātri. Tāpēc komisija neuzskatīja, ka ir eh, tajā brīdī nepieciešams turpināt pārkāpumu procedūru. 2014. gadā situācija mainījās, jo Zviedrija mainīja procedūru, kādā tiek eh, pieņemt lēmumu par atļauju piešķiršanu vilku medībām un eh, deleģēja to vidas aizsardzības aģentūras administratīvajai un izpildu valdē. Un šo valžu pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami tikai vīdes aģentūrā, nevis tiesā, un tieši tāpēc komisija uzsāka otru pārkāpumu procedūru pret Zviedriju saistībā ar piekļuvi um, tiesu sistēmai un um, sistēmai, kur 2016. gadā tika ieviest medīgu atļaupiešiešanai. Zviedrijas uh, iestādes sagatavoja ziņojumu par apelācijas procedūru uh, medību atļauju piešķiršanas pārsūdzēšanai, plēsīgajiem dzīvniekiem, un šajā ziņojumā ir teikts, ka šī brīža sistēma, kurā nav iespēja pārsūdzēt lēmumu tiesā, ir neatbilstošais tiesībām, tā ir jāmaina. Un tieši tāpēc viņi strādā pie tā, lai mainītu šo pārsūdzības sistēmu, un nacionālās iestādes risina šo jautājumu diezgan efektīvi. Papildus tam par uh, pārkāpumu procedūru pret uh, medību atļaujas sniegšanu. Šeit bija trīs uh, grāfistes, kas uh, izsniedza atļaujas uh, 44 vil, vilku nomedīšanai 2014. gadā. Komisija turpināja pārkāpumu procedūru nosūtot uh, papildus brīdinājumu šogad, un komisija ir pieņēma zināšanai to, ka uh, piecas Zviedrijas grāfistes ir pieņemšas lēmumu turpināt atļauju izsniegšanu šī gadījumā 36 vilkiem, un mēs pašlaik vērtējam šos lēmumus. Secinājumā var teikt, ka komisijā ir divas pārkāpuma procedūras saistībā ar vilku medību atļauju piešķiršanu un un komisija uzskatīja, ka tā ir veikusi visu nepieciešamās darbības, kas eh, šajos gadījumos ir vajadzīgas. Lielas paldies! Eh, jūs varat izteikties, Jārek, pirmais tu. Es domāju, ka šeit uh, situācija ir skaidra kā diena. Es domāju, ka <clears throat> mums ir jāpatur acīs šī atļauja piešķiršanas procedūra un uh, jāpatur petīcija atvērta. Jā, jā, jā, Zviedrijas pārkāpumus redz visa pasaule. Vēl Eiro kundze lūdzu. Es gribēju teikt, ka es dzīvoju reģionā, kur ir daudz vilku bet arī vilku medības tur ir ļoti plaši izplatīta uh, aktivitāte. Un mēs, uh, protams, uh, priecātos, ja komisija te būtu reaģējusi ātrāk, tad šos vilkus pie mums arī daudz efektīvāk varētu aizsargāt. Labi. Ir divas atvērtas pārkāpuma procedūras pret Zviedriju, tas ir labi. Uh, un tāpēc ir jāpatur šie lūgumi raksti atvērts. Manuprāt, tagad, ja zaļie mani uz mirkli uzklausīt, es ļoti priecātos. Jā, jā, es domāju, ka secinājums šajā jautājumā kalpos uh, vilku saglabāšanas mērķiem un uh, vilku populācijas pārvaldībai ir uh, divas atvērtas uh, lietas. Uh, Un mēs paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu, jo horizontālā līmenī tas nodrošinās to, ka mēs uh, sekojam līdzi lūgumu rakstiem, kurus saņemam, uh, tie ir dažādu, tie ir lūgumu raksti ar dažādām uh, perspektīvām, dažādiem redzējumiem. No juridiskā viedokļa mēs esam izdarījuši to, kas mums ir jāizdara, ņemot vērā juridisko situāciju, bet uh, šis jautājums paliek atvērts, un es domāju, ka tas ir šī parlamenta interesēs. Proti, šī vilku populācijas pārvaldības procesa uzraudzība visā Eiropā. Vai mēs tā varam rīkoties? Šī bija pēdē, mm, pēdējā petīcija mūsu darba kārtībā. Liels paldies uh, par ļoti interesantu un auglīgo sadarbību. Šodien novēlam visiem jauku vakaru. Mikro. Mikro.